Un eh, vēlos jūs iepazīstināt ar eh, darba kārtības grozījumiem. Eh, mums ir jāsāk sanāksme, un es lūdzu jūsu sapratnī ir daži grozījumi darba kārtībā. Pirmais grozījums ir 12. punkts, un tas ir Butikofera atzinums. Mēs labprāt sāktu ar šo punktu, kā punktu 3a. Tad ir jārunā arī par piekto punktu Langēna atzinums Eh, un grozījuma apspriešana attiecībā uz šo punktu, to mēs izskatīsim kā punktu numur 3b. Eh, arī eh, komisāre Nelī Krūsa šis punkts tiks izskatīts vēlāk, pārcelts uz pulksten 16, un to mēs izskatīsim pēc 5. un 6. punkta. Attiecībā uz punktu numur 6. Vāgneru ziņojumu. Te notiks grozījuma diskusija un uh, to mēs izskatīsim kā pēdējo punktu šodien. Tad 13. punkts. Dagarsa Kavaljo ziņojums viedokļu apmaiņa. Šo punktu mēs izskatīsim kā punktu 1A pēc balsošanas. Koordinatoru sanāksme šodien nenotiks. To mēs e, pārcelsim uz 1. E, jūniju otrdienas rītu, uzreiz pēc balsošanas un pēc kavaljo ziņojuma. 14. punkts. Priekšsēdētāja Buzeka paziņojums. Arī viņš e, komentēs savu oficiālo vizīti Ķīnā. Jā, par šiem darba kārtības grozījumiem nav komentāru. Es labprāt uzskatītu darba kārtību par pieņemtu, un mēs varētu ķerties pie trešā punkta, uh, proti iepriekšējās uh, sanāksmes, 17. Uh, 18. marta sanāksmes protokola apstiprināšana. Ja neviens nevēlas grozīt šo protokolu, tad mēs automātiski varētu pāriet pie nākamā, pie ceturtā punkta. Un ceturtais darba kārtības punkts ir um, Butikova kunga ziņojums. Viņš ir šeit, un es uh, labprāt lūgtu viņam vārdu. Lūgtu viņu izteikties, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eiropas standartizācijas sistēma iekšējam tirgum ir ļoti svarīgi jo um, tam ir labumi gan ekonomiski, gan sociāli, gan arī apkārtējās vides sakarā. Un Eiropa uh, var definēt savu pozīciju kā vadošo reģionu, uh, kur ir guvusi daudz pieredzes zaļajās tehnoloģijās. Ja mēs izmantojam standartus, un mūsu politikas mērķi līdz ar to apstiprinās. Un otrādis. Eiropas mērķi standartizācijā tiem ir jākļūst par realitāti un jāņem vērā lielie izaicinājumi kā energodrošība un pārējie. un eh, standartizācijā visu to ņemt vērā. Um, tas ir plašs spektrs, plašs interešu spektrs, kurš jāņem vērā, lai būtu nodrošināta caurskatāmība. Um, tas ievadām tātad uh, tāds vispārējs un pamatojoties uz šiem vispārējiem apsvērumiem, man būtu priekšlikums eh, izteikt viedokļus IMCO komitejai un dažus punktus gribētu arī kā priekšlikumus. ES principi ir eh, bezparteiskums, caurskatāmība, uh, būtiskums, konsistence, lai mēs eh, to ieliktu arī šādā likumiskā ietvarā. Un otrais, ļoti svarīgi būtu no mana skatu punkta raugoties, ka dažādas organizācijas, kuras kuras pārstāv vispārējā labuma intereses, um, kā tā, šīs organizācijas tiek iesaistītas vēl uh, konkrētāk šajā standartizācijas darbā, kā standartizācijas organizācija, kurā ir iesaistīti mazie un vidējie uzņēmumi, vai arī ekos, piemēram, kur ir apkārtējās vides standarti, vai arī līdzīgas organizācijas, kuras no patērētāja viedokļa raugoties ir ļoti svarīgas, kā arī kuras strādā ar arotbiedrībām. Un ja mēs ņemam vērā, ka komisijai ir, ka komisija ir piešķīruši līdzekļus, lai ieviestu šo standartizāciju un izstrādātu šo standartizāciju, lai atbalstītu šo standartizāciju, un tad um, es domāju, ka uh, vajadzētu ņemt vērā, kā daļa šo līdzekļu Uh, tieši tiek ieguldīta šo organizāciju atbalstam, lai uh, varētu uh, veicināt šo standartizācijas procesu. Um, tad, kad mēs, protams, arī atsevišķos specifiskos standartus katrai organizācijai izdalām atsevišķi, un šo procesu varētu uh, stiprināt. Tad, kad tiek pieņemti formāli lēmumi par tā dēvētiem European standards, ka mēs piedalāmies ar vienu balsi, kas nozīmētu ne, ne šīs vairākuma attiecības, es negribētu tās kaut kādā veidā iedragāt, jo lielajām valstīm jau ir vairāk balsu Piemēram, Francija ir desmit valsts šajā procesā. Bet, eh, piemēram, tas vestu pie tā, ka četras piecas balsis, um, ņemot vērā šīs kopīgās intereses, ka tās būtu arī svarīgas, uh, tad uh, tas būtu arī tāds vispārējais princips, kurš būtu jāņem vērā. Un, protams, standartiem jābūt pieejamiem. Uh, Tur ir daudzas metodes, tās ir eh, sarežģītas, tāpat arī ar augstām izmaksām, īpaši vidējiem un maziem uzņēmumiem. Tādēļ es domāju, ka Nacionālās standartizācijas organizācijas e, tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem uh, tām um, būtu jārada e, standartus par e, reducētām, par zemākām cenām, un arī šie standarti jāatvieglo. E, tāpat arī nepieprasot tik daudz norāžu uz citiem standartiem. Tas skatoties no šī mazo un vidējo uzņēmuma redzes viedokļa. Un visbeidzot būtu ļoti svarīgi, ka mūsu standarti tiek labi uh, koordinēti vien, viens ar otru un um, tie iet sadarbībā ar um, pētniecības un attīstības politiku, ar, atti, ar tehnoloģiju politiku. Arī ietvar programmās un Uh, arī, lai mēs akcentētu uh, tieši šo standartu jautājums un uh, pēdējais, bet ne visu pēdējais, starptautiskā koordinēšana būtu ļoti svarīga. Mēs to nedrīkstam pazaudēt no uh, mūsu redzes viedokļa, jo tas var kļūt par šķēsli iepaši jaunajās tehnoloģijās. Eh, līdz ar to arī attīsti, tirgu attīstība tiktu bremzēta, un mums būtu tomēr jālūkojas, lai mēs pātrinātu šo procesu. Un es domāju, ka tas īpaši eh, transatlantiskās dialoga ietvaros uh, arī e, šīs ekonomiskās padomas ietvaros e, būtu ļoti svarīgi standarta koordinēšanas jautājumā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies! Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Lūdzu. Lielas paldies! Es gribēju pateikties referentam par paveikto. Un šis jautājums par normām un standartiem patiešām ir būtisks. Ir vajadzīga šāda veida standartizācijas pilnvars, un tajā brīdī, kad runājam par tehniskiem standartiem, kas domāt, lai aizsargātu patērētājs, Mums ir diezgan labi veicies darbs, mums ir izdevies īstenot Eiropas standarts, turklāt arī noteikti zināms starptautisks standarts, tā es domāju, piemēram, par rīču un ķimikāliju nozari kas šobrīd, protams, ir ārkārtīgi nozīmīgi. Un standarti šajā jomā ir tādi, ko visi cenšas eh, šobrīd ievērot. Un tādas, tādas ir līd, līdzīgā veidā arī citas jomas, citas nozars. Tātad varam teikt, ka tas ir bijis tāds veiksmes stāsts. Bet tepat laikā mums ir arī tādi ārpus tirgus standarti. Jūs runājat par vidas aizsardzības standartiem. Tie ir standarti, kas pasargā mūsu dzīvi no klimata pārmaiņām. Piemēram, te varētu runāt arī par veselības aizsardzības standartiem, sociāliem standartiem un kultūras standartiem. Tie ir tādi standarti, kas, ne, kas nav daļa no tirgus. Nu, no šajā gadījumā situācija ir mazliet sarežģītāka. Ir daudz grūtāk šādu veidu standartus noteikt, panākt to ievērošanu Un tāpēc gribu runāt par to, kā nu, daļēji izgāzās, piemēram, Kopenhāgenes samits. Jo tur mēs iesniedzām savu vidus aizsardzības pasākumu kopumu un gribējām panākt šos standartus, bet diemžēl mums neizdevās panākt to, ka citi mums sako. Un citi nebija gatavi parakstīties zem šiem standartiem un, zināmā mērā, tā bija tāda sakāve. Tas tomēr nenozīmē, ka mums kā eiropiešiem nevajadzētu šos standartus piemērot Tātad šie 4,20 standarti, jeb 4,30 varbūt pat varētu par 30% runāt, ir cilvēki, kas runā, ka mums vajadzētu pāriet pie šiem 30, 30 eh, skaitļiem. Bet nu ko tad darīt šādos gadījumos? Ja mēs pievērojam šādus vidas aizsardzības standartus, tad sanāk, ka mēs sodām mūsu pašu rūpniecības nozari jo viņiem ir jākonkurē, piemēram, ar ASV un citām augošajām tautsēmniecībām, un šīs jaunās tautsēmniecības šādu standartus nepiemēro. Un ko tad mums darīt šādā gadījumā? Francijas valdība un arī lielākā daļa kreiso partiju Francijā uzskata, ka vajadzētu noteikt tādu kā oglekļa robežu nodokli ro pārobežu e, jomām, nu tā, lai konkurence būtu uz vienādiem noteikumiem. Uh, Nu, vispārīgi runājot, tātad jautājums ir šāds. Ko darīt tajā gadījumā, kad standarti ir pretrunīgi? Un te es runāju par šiem standartiem, kas nav tirgus standarti. Ko darīt, ja rodas, piemēram, strīds vai konflikts? Kā risināt šādas situācijas? jo Eiropas Savienība līdz šim ir bijusi tāds kā paraugs visiem pārējiem, un tas ir bijis lieliski, bet, nu, jāsaka, visam ir robežas, un mēs esam to tās paši arī piedzīvojuši. Un ja citi nav gatavi nākt mums līdzi, uh, tad mēs nevaram eh, sevi sodīt. Mēs, protams, nevaram pilnīgi atteikties no standartiem, nenoliedzam, bet mums tomēr jāturpina cīņa par starptautiskiem standartiem. Jāpārliecinās arī, ka mūsu rīcībā ir attiecīgie institucionālie eh, instrumenti, lai to darītu. Un tāpēc gribēju, lai referents pievērš arī šiem jautājumiem. Paldies! Dank. Jā, sirsnīgs paldies. Es domāju, ka šie skartie jautājumi uh, patiesi ir ļoti būtiski Un arī nākotnē mums būs uh, par to jādomā, tiem būs liela loma, un komisārs Ferhoigens jau arī teica, ka mums nav, um, ir nepieciešama uh, mazāk tehnoloģiska likumdošana, uh, bet uh, vispirmām kārtām jārada jaunas atbildības uh, jomas un jāveic uh, šī normēšana. Tātad um, apusēja atzīšana un harmonizācija, kur mēs vēlamies, kurā pusē mēs vēlamies harmonizāciju un kurā pusē tātad apusēja sadarbību un a, atzīšanu. Ja dalību valstīm ir uh, iespēja uh, veikt šo normēšanu un uh, atzīšanas procedūru tad um, es līmenī salīdzinot harmonizācija būs mums izaicinājums. Kā jūs sakat, e, pareizi, jā, tautsēmniecībā ir e, gan nacionālās normas, gan arī starptautiskā normas. Mums ir jāņem vērā īpaši iekšējais tirgus, kādas normas ir nepieciešamas, un arī e, Bitikofera kunga skartais jautājums par finansēšanas sistēmu, protams, tam ir sava loma. E, ja nav kādu e, citu kas, personu, kas vēl būtu pieteikušies, tad es vēlētos, lai komisija izsakās. Um, Diršai kungs ir šeit. pēc tam, ka mēs esam mainījuši darba kārtību, es domāju, jā, droši vien ir saprotams, ka uh, viņš patreiz vēl nav ieradies, uh, bet uh, tomēr tātad fakts ir, ka nākošā diskusija ir 23. jūnijas un grozījumi ir 24. jūnijā līdz 2017. Uh, un šo grozījumu diskusijas tātad 13. jūlijā un IMKO komitejā 2. Eh, septembrī eh, būs eh, plenārsēde vai arī 1. oktobrī notiks varbūt balsošana. Ja visi tam piekrīt, Tad es lūgtu uh, vēlreiz Bitikoferu kungu komentārus sniegt. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju jums pateikties un arī Weber kungam pateikties. Uh, par uh, datumiem man nav nekādu komentāru. Es tikai vēl gribēju pieskarties dažiem punktiem. Es neesmu pilnīgi par to pārliecināts, vai šī tēmas paplašinājums, kā Vēbera kungs jau teica, ka mēs visu to varam šeit iekļaut. Un es uh, uzskatu, ka normu svarīgums ir. Uh, būtisks. Eh, varbūt es nepareizi sapratu Vēberu kungu. Es eh, nedomāju, ka, tā ir, ka tas ir ļoti smags jautājums industrijai, bet drīzāk gan tā ir iespēja. Eh, neskatoties uz visu šo plašo diskusiju par. Öffentlichkeit gekommen sind, weisen ja darauf hin, dass das Problem bei weit Un šī problēma nav tik liela, eh, kā dažas ieinteresētās puses to ir eh, vēlējušās parādīt. Bet ja mēs eh, neaprobežojamies tikai ar Eiropas perspektīvu, bet skatāmies ar kādu godkāri tehnoloģiskās inovācijas dažās attīstības valstīs industriālās revolūcijas sakarā progresē, uh, tad man ir jārunā ar vislielāko respektu un atzinību ka viņi tur negaidīs, vai viņi drīkst mums skriet pakaļ vai nē, bet uh, viņi eh, noteiks savus uh, standartus, savas normas, un mēs jau ilgi neesam situācijā, kur mēs varam uh, pārdomāt, vai mēs gribam būt priekš, uh, tātad paraugs vai nē. Piemēram, ķīnieši negaida, kad Eiropa viņiem būs uh, paraugs, bet uh, ķīnieši mēģina mums, eh, mūs apsteigt jaunākajās tehnoloģijās, un tādēļ eh, industriālajā politikā tas ir ļoti bīstami, ka viedoklis tiek izplatīts, ka eh, varbūt mums industrijai būtu, būtu patīkamāk, ka kopējas normas būtu labi Es domāju, ka tomēr kopīgo normu attīstība uh, varētu veicināt šo inovāciju tempu, jo citādāk mēs konkurencei neskatīmies pārāk labi. Ja, recht herzlichen Dank, uh, Herr Bütikof. Uh, äh, jā, paldies Butikofer kungam, un uh, mēs ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta, proti emisiju normām vieglajiem kravas automobīļiem. Nu, tas ir Wernera Langena ziņojums, un es lūkšu viņu izteikties. Uh, Jā, paldies priekšsēdētāji. Mēs esam nonākuši tādā posmā, kur mēs jau strādājam pie grozījumiem. Kopumā ir 219 grozījumu, un uh, tie būtībā tos var sagrupēt ap 18 svarīgākajiem punktiem. Pirmais grozījums ir par tiesisko pamatojumu, tur ir jautājums par iekšējā tirgus eh, noteikumiem, eh, tad vēl ir runa par eh, CO2 attiecībā uz šiem kravas automobiļiem, par tiem mums būs jābalso. Mm, varbūt būtu jauki saņemt arī no vides komitejas atzinumu. Otrais ir par īstermiņa mērķiem, īstermiņa vērtībām. Un uh, Te ir runa par eh, šīm vērtībām, šiem sliekšņiem, un komisija ir ierosinājusi 175 vērtību. Un uh, ir arī priekšlikumi šo vērtību pieņemt mazāku no eh, Rola kunga, Vagneras kundzes, Thompsona. Uh, 160, 165, un eh, es ierosinu tomēr eh, pieņemt komisijas priekšlikumu, tātad palikt pie šiem 175 gramiem CO2 uz kilometru. Eh, Otrakārt ir jārunā par ilgtermiņa mm, mērķvērtībām. Uh, un uh, komisija uzskata, ka tam ir jābūt um, uh, 160 uh, gramiem vienā gadījumā, 130 citos gadījumos, un te ir grozījumi arī attiecībā uz gādu skaitu, mm, arī bija ierosināts 135 gramus 2025. gadu, un eh, te es vēlētos ierosināt kompromisu eh, un eh, palikt pie 115 gramiem, un tas, pie 150 gramiem, un tas atbilst arī vīdes komitejas priekšlikumiem. Manuprāt, tas būtu pietiekami, un uh, Šķiet, ka tas varētu būt arī saprātīgi. Tad ir divi grozījumi attiecībā uz, uz darbības jomu, uz transporta līdzekļu kategorijām, kuras vajadzētu iekļaut. Te ir runa par kategoriju N1 un N2. Komisija ir ieteikusi pievērsties N1 kategorijai. Tad ir papildinājumi attiecībā uz definīcijām, uz footprint jēdzienu, un uh, nu, to mēs uh, visu varētu pieņemt. Sastais ir par to, kad uh, šiem pasākumiem ir jāsākas. Jautājums ir par to, kad īsti šī regula stāsies, sāks darbības, sāks darboties, un, un, un kad īsti šie līmeņi ir jāpārāk piemēro kravas automobiļiem un uh, tikau Hārmsas kundze ir uh, ierosinājuši zināmu procedūru šajā procesā. Es savukārt ierosinu, mēs, mēs vēl neesam panākuši vienošanos, es ierosinu uh, par vienu gadu šo termiņu atlikt Un uh, un 65% papildinājumu. Tātad no 2016. gada uh, te varētu iekļaut arī transporta līdzekļus, pārējos transporta līdzekļus. Un uh, Tālāk eh, jautājums ir eh, arī par. Eh, es, tātad jautājums ir par superkredītiem, un mēs gribam arī pieslieties tātad šiem, šīm regulējumiem, un Marinesku Šacima Kakis Valēāns ne 50 grāmi, bet 50% ir domāts par to. Es domāju, ka tas ir taisnīgāk, jo es domāju, šī 50 eh, grāmi, jo kraus automobīļi jau neiet eh, mazo automobīļu kategorijā. Un tad arī šeit pakāpeniskums īpaši apkārtējai videi draudzīgi 3,5 2015. gadā līdz 1,5 2018. gadā, tā tad uh, nedaudz, um, nu, tā liberālāk nekā komisija to ir likus priekšā. Tad mums ir par monitoringu arī grozījumi. Septītais paragrāfs um, pēc manām domām šķiet tie tikai redakcionāli. Uh, Uh, un, un tikai piemērošanās laikam jau tiem iepriekš rastajiem kompromisiem. Tagad par sodiem. Um, tagad kompromiss numur 4, tas, tas būtu mans priekšlikums. Tas viss sākās 2015. gadā, kad šis regulējums sasis spēkā. Un svarīgākais punkts, kā komisijas 120 eiro uh, ja ir eh, pārkāpums vairāk nekā 3 grami, un tad arī kravām 95 eh, eiro no 2015. līdz 2019. gadam un no 20. gada 90 ei, 95 eiro, tātad nedaudz zemāk nekā komisija, arī tas atbilst, eh, ja es to pareizi tagad redzu, tāpat arī vidas komitejā. Uh, Um, tad publicēšanas termiņi. Termiņi 11, eh, eh, viens gads Rubiks Marinesku Marianto, tam es gribu piekrist. Um, tad ir arī izņēmumi, tad, tad robeža vērtību mazajiem producentiem 2000. gadā bija priekšlikums 30 tūkstoši, tātad iepriekš bija 20 tūkstoši, 30 tūkstoši, bet tagad ir 25 tūkstoši, bet, nu, tas ir varbūt ticības jautājums, kā vairākums lems. Tad pie inovācijām mēs nonāku, no, nonākam, Hansa kundze ir svītrojusi, Šācima Kākis Rubik un Eh, vēlas regulas, eh, tātad norādīt uz regulu, No Undikao kundze no septiņiem uz desmit garāmajiem ir ietiekusi pāriet. Tas ir tehnisks jautājums. Un kā mēs šajā gadījumā, ja eh, šīs uzbūves ne vēja kanālā tiek veidotas, virsbūs Tad e, es ieliku plusiņu Dikaukunas priekšlikumam, bet es nezinu īsti. Nākamais kritiskais punkts um, - tātad ātruma ierobežojumi. Uh, šeit ir ļoti daudz grozījumu priekšlikumu. Uh, un apsvērums 24 tiek svītrots no manas puses. Tātad e, ir tiek priekšlikums par, arī par apkārtējo vidi. Grozījumi tika iesniegti arī, kuriem es piekrītu, no dažādām politiskajām grupām. Harms, e, Bremt un citi e, vēlas, lai šī darbības loma vad direktīvai 91, 92, lai tas būtu Tad arī daudzi kolēģi, īpaši no zaļās uh, grupas, uh, vēlās artikulu 5a ar dažādiem ierobežojumiem, 120 km ierobežojumi, 110 vai arī 100 km bija priekšlikumi, uh, vai arī lai nacionālās valstis par to lemj. Un tur mēs droši vien strīdēsimies, bet mēs, mums būs jābalso. Es eh, to eh, neuzskatu par ļoti korektu, jo es domāju, ka tas ir nacionālo valstu jautājums. Eh, tad mums ir, ir autonomais masu pieaugums. Tur ir tikai svītrojuma grozējumi - Rūbīks, Šacemā, Kākis, Satori un Pratričēlo Tikao. Pēc grozījuma tātad skatos, ka tas ir vairākums. Šeit mums ir sestais kompromiss noteicošais, e, kurš atbalsta svītrojumu. Tātad N1 kategorijas un M, N2 un M2 kategorijas automobīļas atvainojas. Uh, Um, šeit ir ļoti saturiski plašs um, paragrāfs, tur jau ir daži punkti um, šajā kompromisā, kur ir tā kā vid vidējais Tad mums ir parametri kā ekoloģiskā pēda un 12.5.6. Uh, punkts. Tad mums ir e, mašīnas ar virspūvēm, ar dažādu pielietojumu. Šeit ir runa par metodi, un grozījuma priekšliekumi iet visi vienā virzienā, tur e, dažs vēlās svītrojumi, bet tomēr tas viss ir virzienā, lai 2011. gadā uh, komisija jau iesniegt priekšlikums par CO2 emisijām un ne, nenotiek tuvināšanās. Un pārējais datu pārraide no 2011. uz 2013. gadu un CO2 emisija, emisijas samazinājums ar ekoloģiskām inovācijām. Es mēģināju skart šos sešus kritiskākos punktus, kur, lai mums būtu šāda skaidra līnija, tātad es arī tos e, mēģināju formulēt, un tad es varētu tos pēc, pēc sēdes iesniegt Man bija arī saruna uh, par uh, norobežošanu. Uh, Tātad dažas lietas, lietas, kuras mums vajadzēja regulēt, kas būs šajā ITRO komitejā, un mēs nonācām pie, pie tā, ka katram būs ziņojums, un tad mēs šīs lietas ieskaitīsim. Uh, un šajā uh, komisijā, komitejā um, man ir tiešām arī daudz piekrišanas šajos, šajiem grozījumiem. Paldies, Langena kungs. Nākošais Pirillo kungs. Prezidente, grazie. Da una prima lettura degli emendamenti. Lielas paldies priekšsādētāji. Kad sākotnēji lasīju grozījumus Langēna kunga ziņojumam, tad gribēju secināt, tad radās priekšstats, ka lielākai daļai no tiem bija vienojošs elements, respektīvi mainīt datumu mērķu sasniegšanas termiņam. Nu, un es to savukārt uztveru kā signālu, ko nedrīkstam novērtēt par zemu. Es arī pats iesniedzu grozījumus par līdzīgiem tematiem, un vairākos gadījumos uzskatu, ka ir pietiekama argumentācija, lai atbalstītu manu viedokli. Ir jāpatur vērā visi šie sarežģītie tirgus apstākļi attiecībā uz, smag, uz kravas automašīnām, jāpatur prātā. Uh, arī tas, ka vajadzīgs vismaz gads, lai nomainītu automašīnu parku. Jo vienu, nu parasti viena desmitā daļa no autoparka tiek nomainīta uh, katru gadu. Un tas, protams, ir atšķirīgi no parastiem pasažieru transporta līdzakļiem. Un tāpēc tā vietā, lai iet uz šo 135 ļoti ambiciozos, kas nu, pilnīgi noteikti uz, izdarītu lielu spiedienu uz automašīnu nozaru, mums vajadzētu viņiem ļaut vairāk laika pielāgoties. Un tāpēc vēlējos ierosināt tomēr vēlāku gadu. Tātad nevis 2020, bet 2025. gadu. Ja mēs paturēsim 2020. gadu kā gadu, līdz kuram šie mērķi jāsasniedz, tad tādā gadījumā varbūt ir jāsamazina šis līmenis nu, līdz 65 tikai. Nu, komisijai vajadzētu tad attiecīgi sākt rīkoties no 2011. gada attiecībā uz šo transporta līdzekļu grupu priekšlikumi tiek izteikti laikā, kad pastāv būtiska ekonomiskā un nodarbinātības krīze, un tāpēc, domāju, mums jābūt ļoti piesardzīgiem par to, kā nosakām šos emisiju samazinājumus. Ja tie būs pārāk spēcīgi, tas kaitēs nozarei. Ilgtermiņa mērķis samazināt, tātad no 135 līdz 125 varbūt būtu laba doma. Un esmu pārliecināts, ka mums ir tādas tehnoloģijas jau mūsu rīcībā, kas ļautu šādu veidu skaitļus vispār nodrošināt. Domāju, ka ir vajadzīgas investīcijas. Tā šobrīd maksā ļoti daudz, un tā visa rezultātā var atrasties arī problēmas ar darba tirgu. Uh, paldies, uh, nākamā uh, Rolas kundze. Paldies. Paldies, es gribu pateikties Langen kungam par visu to darbu, ko viņš ir paveicis pie ziņojuma Tas tiešām ir tāds visaptvarošs apskats. Gribēju pieminēt pāris punktus, kas varbūt vēl netika pieminēti, bet kas, manuprāt, ir arī diezgan būtiski. Viens no tiem arguments no nozars puses, ka komisijas teksts par šiem pabeigtiem transporta līdzekļiem nav pietiekams. Un līdz ar to ir iesniegt grozījumi tekstu uzlabošanai. Vēl viens jautājums, kas, manuprāt, vēl nav pieminēts, ir jautājums par aprēķiniem, kas būtu līdzīgi šiem superkredītiem, bet tādiem kā negatīviem superkredītiem, respektīvi, kas notiek ar transportlīdzekļiem, kam ir īpaši augsts emisiju līmenis. Un varbūt, ka tie savukārt izlīdzsvarošos superkredītus. Un nu, tad tādā gadījumā ražotāji varētu, ja tas nenotiek, turpināt ražot šos te augstu emisiju transporta līdzekļus, jo tad iznāk, ka viņiem ir vairāk elastības iespējas. Jo tur šeit, no, šeit noteikumi nav tik spēcīgi, strikti. Nu, un tad šeit ir arī tāda zināma atšķirība, plaisa starp tiem, kas redz šo nozari kā ļoti potenciāli spējīgu uz, uz dažādu tālākām attīstībām, un tad ir otra, kas uzskata, ka nozari jau ir pavirzījusies ātrāk uz priekšu nekā to faktiski prasīja attiecīgie tiesību akti transporta līdzekļu nozarē. Un katru dienu šodien mēs atklājam, ka lūk, pavisam vienkāršas ģimenes automašīnas, kurās nav nekaut kāda augsta attīstīta tehnoloģija, kas vienkārši standarta automašīnas, standarta ražošanas rezultātā jau, šo, jau šobrīd eh, nāk lajā arī ar vien zemākiem emisiju līmeņiem. Es, protams, zinu, ka ir dažādi veidi, kā, kā tas ticis panāks, bet domāju, ka šai nozarei jāļauj virzīties vēl uz priekšu. Un turklāt domāju, ka mums ir jāatbalsta novatorisms jo tieši tur ir vispār nodarbinātības nākotne Eiropai. Nu, kaut vai ASV, piemēram, paskatīsimies, viņiem ir šie 5 gadu samazinājums katru gadu, un mēs nebūtu negribam atpalikt no viņiem. Tāpēc domāju, ka mūsu pienākums ir nepieļaut to, ka automašīna nozare iegulst tādā pašapmierinātībā. Mēs varam paļauties tam šādam kārdinājumam, ļaut viņiem palikt pie tā, kas ir jau sasniegts. Nē, bet mums šī nozars joma ir jāmēģina virzīt vēl tālāk tā lai viņi ar vien vairāk un straujāk nodarbojas ar novatorismu. Un turklāt šie superkredīti par 15 tūkstošiem, nevis 15% gramiem, es atvainojos. Un tad, ja mēs to balstāsim uz gramiem, tad mēs mudināsim eh, virzīties uz jaunām elektriskām automašīnām, piemēram, un tam līdzīgi. Un tas, zināmā mērā, dos tādu kā tālāku motivāciju ražotājiem un tas nodrošinās viņam arī attiecīgo palīdzību. Vēl pāris punkti par juridisko pamatu. Jā, tieši vidas prasības ir tās, kas virza uz priekšu attīstību šobrīd viss šīs nepie... vajadzības saistībā ar klimatu pārmaiņu apkārošanu, un tāpēc arī tās tiesību pa pamats, jā, juridiskās pamats ir jāsaglabā šim dokumentam. Ja runājam par CO2 tonnām, tad es domāju, ka mums vajadzētu izmantot šos zemākos skaitļus. Es negribu tagad tos visus lasīt un visus šos da datus, datumus nolasīt, bet domāju, ka mums vajadzētu to darīt labi pamatīgi. Un tieši mazie uzņēmumi biznesa šobrīd mums lūdz noteikt striktus mērķus. Un arī Lielbritānijā šāda veida asociācijas ļoti skaidri ir pateikuši, ka tās vēlas, lai būtu mazāk šie emisiju līmeņi, un tas mums jāpatur prātā, kad nāksim klajā, kad runāsim un balsosim par šiem grozījumiem. Tas pats attiecas arī uz sodiem. 125 grami tajos ir līmenis, kas daudz vairāk varbūt motivēs autoražotājus. Uh, Nevis eh, viņi to, un, nu, un viņi tad varbūt neuzsvers to tikai kā tādu ne, nelielu nērtību, un tāpat laikā turpinās darīt to pašu, ko vienmēr iepriekš. Un tad viss šī fiksētās likmes vai, vai mainītās likmes, par to mēs varam tālāk runāt, eh, izvēršot šo jomu, un domāju, ka svarīgi, lai mēs saprotam, ka ātrāki un augstāka mērķi ir tas, kas mums vajadzīgs ilgtermiņā šai nozarei. Langena kungs pieminēja kompromisa grozījums. Jāsaka, es neesmu redzējis šos kompromisa grozījumus. Es ceru, ka tie būs pieejami, jo es tiešām labprāt gribētu, tas būtu liederīgi, ja mēs varētu virzīties uz priekšu arī jau uh, ēnu, koordin, ēnu referentu sanāksmē un tiešām ceru, ka Langenkungs mums varēs šos kompromisa grozījumus arī nosūtīt. Un tad mēs varēsim paviz, pavirzīties tālāk arī pie šī kopējās teksta izstrādes. Thank you, Frau Hol. Paldies, Hola kungai, kundzei, tagad šato. Merci, monsieur le président. Paldies priekšsādātāji, paldies arī referentam. Un tas, ko es teikšu, atbildīs tam, ko teica nu pat Holskundze. kundze ja runājam par saturu un konkrētām prasībām. Referents tiksies ar ēnu referentiem, lai apsprietu šos priekšlikumus, ko līdz priekšā Langenkungs. Un papildu šiem tīri tehniski raksturi jautājumiem domāju, ka šodien sastopamies ar ļoti konkrētām vīdes, ekonomiskām un enerģijas situācijām situācijām, kas ir diezgan dramatiskas, un tāpēc, manuprāt, domāju, ka mums ir divas iespējas. Pirmā iespēja ir tāda, ka mēs aizsargājam uzņēmumus, biznesus tieši tā, kā to viņi no mums prasa šobrīd. Bet varbūt, ka mums vajadzētu tomēr pišķiņ pakāpties malā no Amerikas situācijas, jo mēs zinām, ka tur ļoti daudz kongresa pārstāvji atbalstīja prasību piešķirt atkāpes, ja derogācijas uzņēmumiem. Un te es runāju, piemēram, par General Motors un tam līdzīgi. Nu, un tad paskatīsimies uz autoražotāju, autobūvas industriju kopumā. Un tad, lūk, nulle kapitāls biržās un tā tam līdzīgi, piemēram, attiecībā uz General Motors. Un tas ir viens no lielākajiem uzņēmumiem. Tad tā ir viena iespēja. Bet ir arī vēl cita iespēja. Un tā ir šāda. Mēs varētu pateikt, ja tiek noslēgts brīvstirniecības līgums, tad tādā gadījumā, kad enerģijas cenas pieaug, un tas pilnīgi noteikti pieaugs pēc pāris mēnešiem, un, un tādā gadījumā mēs atapsimies situācijā, kur gan uzņēmēji, gan patērētāji būs grūtībās. Un viņiem nāksies maksāt par šo enerģijas cenu pieaugumu, un tāpēc mums tas šeit Eiropas parlamentā ir jāņem vērā. Mums, kā politiķiem, uh, ir jāliek biznesam skatīties uz šīm situācijām ilgtermiņā, un tāpēc domāju, ka mums ir jāizlem starp šīm abām iespējām. Tātad vai nu izvēlamies pirmo iespēju, vai arī uzliekam šobrīd ambiciozākus mērķus un noteikumus un regulējumu. Vienu brīdi Eiropas parlamentā bija arī diskusijas par privātajiem transporta līdzekļiem. Un toreiz šķiet nebija iespējams autobūvas nozarei, un tas pēc tam izrādījās, ka tomēr bija tas iespējams, e, ka viņi nevēlējās virzīt uz priekšu. Bet lūk, tas ir bijis iespējams, un tāpēc mums viņi ir jāgrūž šai virzienā. Viņiem jā, jāliek darīt daudz kas vairāk strādājot pie šiem kravas automobīļiem, komerca automobīļiem. Un mums vajadzīgs šis 175 mērķis, jābūt mērķiem ļoti ambicioziem. Jāuzņemas atbildība Jāpārliecinās, ka autobūvs nozares pārstāvi ir ambiciozi un respektē arī pirkt spēju un arī šīs biznesa vidas pārmaiņas. Ite. Thank you very much. Um... Nākamā runātāja Fordas kundze. Jā, paldies. Es eh, piekrītu daudziem runātājiem un neapskaužu referentu. Eh, viņam bija jātiek galā ar lielu viedokļu daudzveidību. Uh, un arī sarunās starp šo komiteju un vīdas komiteju. Un paldies arī Holas kundzei par komentāriem attiecībā uz inovācijām. Mani grozījumi bija numur 80 un 85, un eh, te bija runa par ātrumu ierobežojumu un CO2. Es eh, piekrītu komentāriem attiecībā uz eh, degvielas izmaksu pieaugumu. Uh, MVU uh, šobrīd ļoti kritiski vērtē savas uzņēmē darbības izmaksas. Viņi ļoti sāpīgi izjūt cenu kāpumu, un uh, diskusijās daudzi no viņiem teiktu, ja man būtu ātruma ierobežotājs, kas uh, samazinātu manus rēķinus par degvielu, es no tā gūtu labumu. Pastāv viedoklis, ka ātruma ierobežojumi ir dalību valstu kompetencē. Uh, Manuprāt, šie ātruma ierobežotāji eh, varētu arī ierobežot eh, degvielas izmaksas un patēriņu, un tad eh, ražotāji arī spētu novērtēt to faktisko labumu. Un patērētājs varētu iedrošināt iegādāties transporta līdzeklī ar šādu te novatorisku risinājumu, proti ātruma ierobežošanas ierīci. Uh, un uh, ražotāji savukārt tiktu iedrošināti uh, pozitīvi raudzīties uz šiem mērķiem, uh, izstrādāt šādas inovācijas. Un tāpēc, manuprāt, ir veidi, kā mēs varam palīdzēt un stimulēt industriju šajā veidā. Jā, tanki filmā. Paldies. Um, um, nākamā runā. Thank you, voorzitter. Um... Paldies, saka Van Brēms kundze. Un uh, jauki, ka uh, visi šie izaicinājumi jau tika atrunāti. Un, uh, protams, būtu jauki, ja te tiktu pieņemts lēmums gan plenāra sēdē, gan vidas komitejā. Es gribēju uzdot jautājumu. Te ir runa par kompromisa grozījumiem. Uh, Es, es pieņemu, ka te bija runa par kompromisu grozījumiem mūsu komitejā, jo būtu tā komiski, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, te, ja mēs runātu par visām frakcijām uh, komitejas ietveros. Un, uh, jā, attiecībā uz dažu kolēģu teikto, es uh, atkal un atkal dzirdu uh, diskusijas par klimatu pārmaiņām, par to, ka ir jāuzticas eh, tehnoloģijām, par to, ka tehnoloģijām ir jāpalīdz mums sasniegt mūsu karotos mērķus, bet eh, pastāv arī milzīgas bāžas. Eh, tad, tad ieviest šīs normas un kļūt ambicioziem. Man pašai ir šādi mērķi un par tiem ir jārunā, bet uh, Es eh, baidos, ka ir tendence šos kompromisa grozījumus padarīt vajākus. Es ticu, ka komisija ir eh, realistiska un ka tā dara to, ko tā ierosina, un ka še, attiecīgajā jomā tas ir labi sasniedzams, bet es. Eh, un, un varbūt, ka parlaments arī varētu tā tiekties uz šiem mērķiem, bet. Uh, man īsti nepatīk tas, ka šīs komisijas priekšlikumi tiek uh, pavaināti. Es, ab, man patīk uh, referenta doma par uh, ātruma ierobežotājiem, par šīm ierīcēm. Un uh, es uh, pateicos par šo ideju, un es arī uh, ceru, ka mēs šajā komitejā spēsim panākt. Labu priekšlikumu. Sirsnīgs paldies. Tagad komisijas viedoklis. Thank you. Uh, thank you, Mr. Chairman. Thank you. Paldies. Paldies arī Langenes kungam par uh, kopsavilkumu tik lielam uh, grozījumu skaitam. Manuprāt, tas bija ļoti sarežģīti, tā maigi sakot. Es uh, gaidu šos kompromisu grozījumus, uh, lai redzētu, kāds tad īsti būs kompromiss starp šiem daudziem skaitļiem, idejām, datiem, jo mums, mums ir jānonāk pie kāda kopsaucēja attiecībā uz kopējo pakotni. Es atbalstu daudz runātāju teikto, manuprāt, mums ir vajadzīgs ambiciozs priekšlikums, un tas ir parlamenta ziņā. Mēs jau esam saskārušies ar lielām problēmām, CO2 izmešu apjoms transporta nozarē arvien pieaug, un ir iespēja sākt eh, kontrolēt šās emisijas īstermiņu mērķi, mērķos, un tāpēc mums ir svarīgi, lai vēl bez ilgtermiņu mērķiem būtu arī īstermiņu mērķi, un eh, lai tie būtu pamatot uz ietekmes izvērtējumiem, uz eh, konsultācijām ar nozars pārstāvjiem, tiem ir jābūt realistiskiem. Uh, Un es atbalstu arī to, ko teica jau citi, un uh, kas ir iekļauts arī komisijas 2020 stratēģijā. Inovācijas bija un ir svarīgas, un tikai tad, ja mums ir uh, ambiciozi dalījoši mērķi CO2 emisiju samazināšanā, tikai tad mums var būt novatoriskas, novatoriska industrija. Un uh, tikai tad, ja mums ir regulējums, tikai tad mēs varam būt novatoriski. Uh, Viena joma, kas e, man izraisa bažas, ir e, superkredītu pielietojums, un priekšlikumā bija ideja, ka uh, superkredītus varētu izmantot tad, ja transporta līdzekļi emisijas uh, nepārsniegtu 50 gramus. Un, uh, piemēram, mazs kravas uh, transporta līdzeklis lauku teritorijā, un tam jau būtu vajadzīgs šis superkredīt noteikums. Un, manuprāt, elektriskie transporta līdzekļi būtu ļoti liels solis uz priekšu, tāpēc šie 50 grami būtu daudz būtiskāk un produktīvāk nekā 50% slieksnis. Uh, Un, uh, manuprāt, elektromobīļu izmantošana vidē kopā ar uh, vidē draudzīgiem publiskā iepirkuma likumiem arī tie būtu risinājumi, ko ilgtermiņā būtu vērts izmēģināt. Uh, kopumā mums ir vajadzīgi tālajoši mērķi, tālajoši priekšlikums gan attiecībā uz emisiju apjomu, gan arī attiecībā uz grafiku. Mums ir jāiedrošina industri inovācijas un arī jāiedrošina nozare, un es gaidīšu galīgos kompromisa grozījumus, par kuriem balsos komitejā. Paldies! Pateicos. E, es vēlētos atai, atvainoties Merkins kundzei. Paldies un paldies visiem iepriekšējiem runātājiem. Lielākajai daļai no viņiem es piekrītu, kamēr vien viņu mērķi ir tālajoši. Mm, bija arguments par to, ka tehnoloģijas nav gatavas, bet tā nav. Tehnoloģijas ir gatavas tad, kad ir gatava politika un regulējums. To mums ir pierādījusi pagātne. Un, uh, manuprāt, 125 uh, grāmi ir ambiciozāks mērķis par komisijas mērķi. Un, uh, un, un, un daudz ambiciozāks par šiem ātrumierobežotāju mērķiem. Tas eh, varētu nozīmēt 67% efektivitāti. Bija arguments par nodarbinātību krīzes laikā. Tas eh, radīs vairāk darba vietu, dažādas darba vietas. Mums, protams, ir jāatbalsta darbinieki, ir jāatbalsta jaunas eh, tālajošas ēras sākšanās, tāpēc nevaināsim regulējumu, kā jau norādīja komisija Un, manuprāt, mūsu mērķi varētu būt vēl tālajošāki. Es teiktu, ieviesīsim novatoriskus risinājumus, stimulēsim un regulēsim drosmīgi. Paldies! Paldies, un Langenkungs pavisam īsi. Jā, es būšu īsi. Eh, es nedaudz biju izbrīnīts par komisijas viedokli. Komisija izplat šeit priekšlikums eh, un uzaicina būt eh, vēl ar lielāku izaicinājumu parlamentam nekā komisijai. Tas, tas to es vēl nekad neesmu piedzīvojis, ka komisija nevēlas, lai tiktu atbalstīt viņas grozījumi. Jā. Otrkārt pateicos kolēģiem un kolēģiem, um, kuri tomēr iestājas par tādu diferencētāku interpretāciju. Es domāju, mēs patiešām vēlamies sasniegt patiesu reducēšanu, un tādēļ uh, tāds realizējams priekšlikums ar pārējais laikiem uh, būtu jāievieš. Tas ir svarīgi CO2 automobīļiem. Mēs to līdzīgi arī diskutējām šeit, kā arī lielais vairākums tiešām arī Uh, nobalsoja, ka mums būs uh, pārējais laiks, un līdz ar to mēs to efektīvāk varējām uh, ieviest. Un tagad jautājums par supergratītiem un elektromobīļiem. Tātad mēs par to varam diskutēt, vai 50 gramus vai 50% mēs atbalstam. E, mans priekšlikums ir 50%. Es uzskatu, ka tas ir labāk, jo šeit jau nav runa par e, personīgajiem automobīļiem, bet par automobīļiem līdz 3,5 tonnām, tātad par šīm mazajām krausautomašīnām. automašīnām Un es domāju, ka šo elektromobīļu attīstības veicināšana tas ir pilnīgi cits temats, bet ja mēs gribam mazajiem krāvas automobiļiem dot, uh, uh dot šos kredītus, tad uh, to mums vajadzētu tur ieviest. Un Holkonze jautāja, un Žadūkungs arī jautāja. Uh, Kā tas ir ar kompromisiem? Protams, tie ir kompromisa priekšlikumi, kurus esmu izstrādājis es, balsoties uz 219 iesniegtajiem grozījumiem, kur tiks nodot jūsu rīcībā tūlīt pēc sēdes, lai jūs varat izveidot savu viedokli, jo mēs jau balsosim par to tikai mēneša beigās, un tad jums būs arī pietiekama laika, lai bilaterāli sarunātos vai arī lielākā ietvarā tātad izdiskutētu. Mm, Fortas kundas priekšlikumu par bioloģisko uh, saikni. Fan Bremta kundze, es neteicu, ka es esmu par ātrumu ierobežojumiem. Uh, jūs to nepareizi sapratāt, vai arī tas ir nepareizi iztulkots? Es par to neizteicos pozitīvi. Uh, Uh, un tomēr gala beigās es domāju, ka mēs pienāks, nonāksim pie laba kompromisa, ar, lai kopējos mērķus varētu labi sasniegt. Paldies! Paldies, Langenkungs! Un nu, tagad vēl par laika. Tātad nākošā diskusija 7. Uh, tātad atvainojas 7. aprīlis jau bija not, ir noticis. Tātad balsojums komitejā būs 24. jūnija, un uh, mēs balsosim Inve komitejā uh, jūlija vidū. Un tagad Gastīlio kungam es lūgtu, lai uh, viņš nāk manā vietā, priekš sēžu krēslā. Please, colleagues. Godātie kolēģi, saka priekšādātās kundze. Queridos kolēģis, vamos a... Kolēģi, turpina priekšādātāja lūdzu, turpināsim darbu. Labu pēcpusdienu visiem. Turpināsim debatas. Un mūsu vidū ir Nelija Krūsa. Viņa ir par digitalizācijas programmu atbildīgā komisāra. Un viņa tad pastāstīs mums arī darba kārtību, kas paredzēta šai saistībā Eiropai, ko sagatavojas komisija. Mēs esam saņēmuši dokumentu, pilnīgi noteikti jūs to esat iepazinušies, bet viņa to liks mums šobrīd priekšā. Un tādējādi arī pildīs savu solījumu, ko, ko viņa te izteica mūsu komitejai par šī dokumentu prezentēšanu. Šis ir viens no svarīgākiem strateģiskajiem mērķiem kas kopumā veido daļu no Eiropa 2020 stratēģijas. Un uzskatu, ka pilnīgi noteikti šai stratēģijai arī vislielākais potenciāls radīt konkurētspēju un izaugsmu Eiropas tautsēmniecībā. Komisijas vicepriekšsādātāja lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, ka ieradāties. Liels paldies. Saka Krūsas kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. godātie deputāti. Patiešām jūtos ļoti gandarīta, ka var būt šeit un pildīt savu solījumu jums, var darīt to gan ātri. Un ka var jūs informēt tātad par digitalizācijas programmu. Komijas priekšlikums attiecībā ar šo programmu Eiropā, kā jūs labi zināt, tika pieņemts 19. maijā Un tā ir, tas ir pirmais solis 2020 stratēģijā. Nu, man ir tāda sajūta, ka šis kuģis eh, nu, atstāja ostu tikai trīs mēnešus pēc tam, kad tika apstiprināta jaunā, jaunais komisijas sastāvs. Un iesākumā gribēju teikt jums lielu paldies, jo jūs devāt ļoti būtisku ieguldījumu šīs programmas izstrādāšanā. Ir tīpaši Dalka Stīļo kundze. Protams, arī Jānu referenti. Un šeit komisāri nosauc vairākus vārdus. Šai ziņojumā, es domāju, jūs ļoti daudz atpazīsiet arī paši sevis teikto savas idejas un priekšlikumus. Nu, un tieši tas, manuprāt, ir tieši jūsu komitejas labākais ieguldījums. Mēs šobrīd turpinam strādāt tajā pašā virzienā, problēmas skatījums nav mainījies un ir kļuvis gana skaidrs, ka mums ir kopējs intereses, respektīvi vēlamies uzlabot iedzīvotāju situāciju Eiropā. Un tieši šī digitalizācijas programma var būt ļoti liederīga. Šajā programmā tiek risināts septiņas problēmas un tas lielākoties saistīts ar fragmentāru digitalizācijas tirgu, ar vien pieaugošo kibernoziedzību, tīkli, investīciju trūkums, nepieciešama pētniecība novatorisms, digitālās eh, prasmes trūkums, neizmantots iespējas, sabiedrības problemātika. Un tad ja jūs piekritīsiet, es varbūt detalizētāk pievērsīšos katrai no šīm problēmu jomām. Nu, pirmām kārtām dzīvīga digitalizācijas tirga izveida. Digitālās preces un pakalpojums pilnīgi noteikti var tik komercializēt uz tādiem pašiem noteikumiem pilnīgi visās dalību valstīs. Tas ir vajadzīgs, tas ir ļoti būtisks elements šai programmā. Mums ir jānodrošina pieeja satur, saturiskiem produktiem, piemēram, autortiesību jautājumiem. Te, te jārunā arī par pārvaldības programmu, autortiesībām, pārrobežu licencēšanu. Tā, lai piekļuvi saturam pār robežam būtu ļoti vienkārša un vienlaicīgi nodrošinātu tiesību aizsardzību šai vienotajā Eiropas maksājuma zonā. Es turklāt ierosinu arī pārskatīt Eh, e-paraksta direktīvu un tādā veidā radīt juridisko pamatu, kas ļautu nodrošināt sadarbspēju un savstarpēju atzīšanu starp dažādiem elektroniskiem identifikācijas instrumentiem, kā piemēram e-parakstiem. Otrais punkts no šiem septiņiem ir sadarbspēja, savietojamība un standarta līdz ar to. Joprojām pastāv šai jomā vairākas vājās vietas attiecībā uz standartiem, piemēram, valsts iepirkumā, uh, koordinācijā starp dažādu veidu valsts iestādēm, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgi labāki standarti. Un, lai to panāktu, mēs pārstrādāsim Eiropas standartizācijas programmu un nāksim klajā ar jauniem juridiskiem instrumentiem, kas ļaus mums nodrošināt savietojamību un sadarbspēju. Un, lai šie standarti varētu pēc tam tikt izskatīt arī globālos formos un tur varbūt arī pieņemti. Mēlamies veicināt sadarbspēju, pieņemot jau 2010. gadā Eiropas sadarbspējas noteikums un ietver dokumentu. Trešais no problēmu jautājumiem ir uzticamība un drošība. Priekšādātājs kundze, mūsu pilsoņi nevarēs, nevarēs izmantot tehnoloģijas, kam, kas nav uzticams. Viņi negribēs tās izmantot. Un tāpēc šo tehnoloģiju drošums ir jā, jāpalielina. Mums ir tāpēc jāvērš pret visa veida draudiem, ko rada gan kibernoziedzība, gan, piemēram, krāpniecība internetā un tam līdzīgi. Un tā ir dalīta atbildība. Atbildība, kas jānes uz pleciem visiem, gan individiem, gan arī valsts iestādēm. Tas attiecas gan uz Eiropu, gan uz visu pasauli. Septembrī komisija nāks klajā ar priekšlikumu modernizētai Eiropas informācijas drošības aģentūrai. Un, do, pa, un tur būs iekļaut arī pasākumi, kā cīnīties pret kibernoziedzību. Gribu rēķināties ar jums, kā līdzlēmējiem, ar jūsu atbalstu, tā, lai mēs varētu šos tiesību aktus pārskatīt un lai tas viss varētu tā arī norisināties papildus datu projekcijas direktīvas pārskatīšana norisināsies, mēs skatīsimies, kā, kāda ietekme ir jaunām tehnoloģijām un kas notiek šeit arī privātu datu saglabāšana aizsardzību. Izvērtēsim nepieciešamību izveidot politiskas reakcijas instrumentus, kas varbūt nav tikai un vienīgi likumdošanas instrumenti. Paziņojumā par privātumu un uzticamību eh, iekļausim visus šos priekšlikumus, un tas notiks jau šī gada laikā. Ceturtā problēma joma ir saistīta ar ar strauju un ļoti strauju interneta nodrošināšanu. Platjosla visiem līdz 2013. gadam. Tas ir, viens, tas ir mūsu mērķis, un tāds viņš ir bijis, un tās tas būs. Mums ir jāspēj garantēt e, šāda veida platjoslas nodrošināšanu, kas varētu būt pat līdz 30 megabaitiem sekundē. Līdz ar to šie pieslēgumi būtu daudz ātrāki. Vislabāk, protams, to būtu pasas palielināt līdz simts. Šī gadu gaitā pieņems, nāksim klēt priekšlikumiem par to, kā šo mērķi sasniegt. Un tas, domāju, būs ļoti svarīgs dokuments. Mēs turklāt nāksim klajā arī ar ambiciozu politiku programmu un šai programmā pievērsīsimies politiskajām prioritātēm līdz 2015. gadam, nosakot skaidrus mērķus, kuru nepieciešamība, nu, kuru īstenošana varbūt prasīs vēl citus pasākumus. Un tad konsultācijās ar jums, dalībvalstīm un citām interesētām pusēm, to starp arī ir dažādi veidi samitiem, kas tiks organizēti kopā ar parlamentu, kas tika organizēti martā, un tas deva mums vielu pārdomām, kas attiecas uz saturu tad var jums pastāstīt, ka komisija aizstāv daudz efektīvāku šādu veidu frekvenču un spektru izmantošanu. Un jūs kā līdzlēmēji varētu ar komisijas palīdzību līdz ar to panākt arī politisku vienošanos par politiskajām prioritātēm līdz 2015. gadam, nosakot skaidrus mērķus rekomendācijas par nākamās paudzes piekļuvi nāks klajā ar vadlīnijām nacionālajām varas iestādēm, mudinot tās veicināt investīcijas, vienlaicīgi, protams, aizsargājot konkurētspēju, un ceru, ka jūs varēsiet piekrist mūsu priekšlikumiem, piekrītot, ka patērētāja intereses jāliek pirmajā vietā. Piektā problēma joma ir Eiropas ICT IKT pētniecības jomas spēcināšanu. Jūs zināt, ka Eiropa joprojām nepietiekam daudz investē tiek, šajā jomā, tiek fragmentēti šie investīcija centieni, un tā rezultātā, protams, eh, rodas dažāda veida negatīvas sekas. Mēs uzskatām, ka mums neizdodas arī pētniecības rezultātus pārvērst tirgus produktos. Un, lai šos jautājumus risinātu, komisija nāks klajā ar novatorisma uh, eh, pionieru iniciatīvu 2010. gadā. Šo darbu vada arī mans kolēģis, pētniecības komisārs, bet digitalizācijas programma jau zināmā mērā ir iekļāvuši šai jomā vairākus mēs attiecībā uz IKT. Un šeit mums jārod zināms līdzsvars, jāizmanto sviras starp veicinot priv privātās investīcijas, sadarbību, tā lai varētu šo igadējo kopējo izdevumu jomu pētniecībā vismaz divkāršot līdz 2020. gadam. Mēs turklāt nakt liksim priekšā arī pasākumus ātrākai un vieglākai piekļuvē līdzekļiem, piemēram, MVU. Sestā joma ir saistīta ar digitālajām prasmēm, tātad digitāla analfabētismu novēršanu. Un mēs nevaram pieņemt to, ka šādu prasmu joprojām trūkst un ka tas kalpo par barjeru tautsēmniecības tālākai izaugsmai. To nedrīkstam pieņemt. Neskatoties uz gūto projektu, 30% no eiropiešiem joprojām nekad nav vēl ievietojuši internetu. Un es jau teicu, ka viņi ir tādas kā digitālās jaunavas, par to jau minēju. Un Eiropa šobrīd cieš no tā, ka šādu prasmu trūkst. Un jāsaka, līdz 2015. gadam tādēļ uzlabojot šīs prasmes, varam palielināt darba vietu skaitu par 20% apmēram 400 tūkstošu darba vietām. Tas ir ļoti daudz, un tāpēc nāksim klajā ar priekšlikumiem par digitālā prasmu un kompetenci veicināšanu pie Eiropas sociālā fonda prioritātēm, prioritāriem mēķiem. Nu, un septītā ir priekšrocības, ko dod IKT Eiropas sabiedrībai. Jāsaka, ir ļoti daudz neizmantot iespēju un sabiedrības izaicinājumu, klimatu pārmaiņas, eh, novecījusi sabiedrība un tā tālāk. Ļaujiet man jums atgādināt dažu no galvenajām rīcības jomām IKT, vidas jomā, piemēram, IKT sektors var būt ļoti būtisks partners, lai palīdzētu uzlabot energoefektivitāti un lai samazinātu siltumnīca efektu izraisošo gāzu emisijas mēs varam izstrādāt gan mēr, šajā jomā varbūt gan dažādas mērīns, mēr instrumenti, gan, gan eh, sistēmas, un tāpēc veicināsim arī juridiskos pasākumus šīs jomas uzlabošanai Eiropas līmenī. E-pārvalde. Galvenais izaicinājums šai jomā ir pārliecināties, ka ir tāda veida tiešsaistes eh, pieturs punkti, kas darbojas pāri robežām, un kopā ar dalību valstīm mēs gatavosim jaunu rīcības plānu, kas, ko pieņemsim 2010. gadā, un kur risināsim galvenos turpmāko piecu gadu problēmu jautājums attiecībā uz vienoto tirgu un e, vairāk uz patērētājiem vērstu pakalpojumu piegādi. Tālāk šajā jomā mēs apvienosim spēkus ar dalību valstīm, lai varētu palīdzēt arī šai šīm programmām. Šķiet, ka pagaidām virzība uz priekšu ir atbilstīga, kas attiecas uz um, visiem šiem, visiem šiem atsevišķiem sadaļām mēs pilnīgi noteikti jūs informēsim par visu progresu, kas te notiks, gan jūs, gan arī padomu. Es domāju, ka jūs visi esat pamanījuši, ka digitālajā programmā ļoti daudz, kur ir arī tādi startautiski aspekti, jo Progress daudzās jomās var tikt panākts tikai globālā līmenī. Nu, piemēram, turpināsim veicināt labu pārvaldes aspektu izmantošanu attiecībā uz internetu, tā lai internets būtu pietiekami atklāts un tāpat laikā pietiekami kontrolēts. Turpināsim internetu pārvaldes fórumus. Un priecājos, ka Francisko Sosa Vāgners ir iekļāvis savā ziņojumā arī šos aspektus. Es ceru, ka turpmākajās nedēļās jums izdosies arī noteikt, kas būs tie dalībnieki, kas, nedarbo, kas piedalīsies Viļņā nākamajā sanāksmē, tā lai varam gatavoties šim pasākumam un varam to padarīt par tādu veiksmīgu pasākumu. Šī programma ir ārkārtīgi sarežģīta un ambicioza, un tāpēc nepieciešama efektīva īstenošana un pārvaldības struktūra un jūs, es domāju, būsiet tas izšķirīgais punkts šajā posmā. Komisijas priekšsādātājs ir izveidojis komisāru grupu, kas, pie digi, kas strādā pie digitālās programmas. Es esmu šīs grupas vadītāja, un šī grupa pilnīgi noteikti cieši sadarbosies gan ar dalību valstīm, gan ar jums, lai pārliecinātos, uh, ka visa paredzētā rīcība atbilstīgi atspoguļas nacionālajā līmenī un ka jūsu ieguldījums arī tiek atbilstīgi atspoguļots. Mēs turklāt mērīsim arī panākumus eh, sasniegto digitalizācijas jomā ar attiecīgajām eh, mērījumu skalām. Šai digitālajā asamblējā tur tiksies pārstāvi no visām dalību valstīm, Eiropas parlamenta pārstāvi, kā arī citu iestāžu pār, un interesēto pušu pārstāvi un apspriedīs tātad šīs eh, mērījuma skalas. Un visbeidzot, saskaņā ar 2020 eh, stratēģiju, mēs arī sniegsim ziņojumu par šīm darbībām mūsu ikgadējā progresa ziņojumā, ko iesniegsim Eiropadomē. Ar nepacietību gaidu iespēju turpināt sadarbību ar jums, lai strādātu pie šiem ļoti ambiciozajiem digitālajā programmā paredzētajiem mērķiem. Nu, pāris papildu jautājumu, kas bija darba kārtībā. Es ļoti labi zinu, ka mēs uzņemamies zināmu risku, uh, izmantojot šādu pilnu, plašu programmu. Un pāris no tiem jautājumiem, kā jūs zinat, ir saistīti, piemēram, ar pārskatīto telekomu pakotni. Esmu jums šeit zināmā mērā kaut ko parādā. Uh, un drīz jums nosūtīšu pagaidu ziņojumu par viesabunēšanas pakalpojumiem, tieši tā kā tas tika solīts. Viesabunēšanas regulas īstenošanas pārskatu, jo šai regulai jātop īstenotāji strauji, tas var zemāks likmes. Tālāk Mēs runāsim arī par tiem datiem, kas saistīti ar viesu abonēšanu un eh, attiecīgi visiem attiecīgiem jautājumiem. Vēl viens jautājums ir tīkla neutralitāte. Es jau esmu teikusi, ka jaunajā Eiropas Savienības elektroniskajā komunikācijā jau tiks nodrošināti būtiski instrumenti, lai šo jautājumu risinātu, kas saistīta ar šo tīklu neutralitāti. Mums vajadzētu izvairīties no pārāk sasteigta atbildes sniegšanas Mums vajadzētu uzmanīgi izpētīt visas šīs potenciālas problēmas, ja tādas vispār pastāv. Mums jāpārliecinās arī, ka definīcijas ir saskaņotas attiecībā uz šo tīklu neitrāt, jo citādi mēs radīsim vairāk, vairāk uh, problēmu nekā risinājumu. Un šajā jomā Mēs uzsāksim publiskas konsultācijas, tas notiks jau pirms vasaras brīvdienām, lai noskaidrotu, vai jebkāda veida papildus regulāri iejaukšanās, ir, regulējoši iejaukšanās ir vajadzīga. Jebkurā gadījumā no jauna gribu vēlreiz pateikt, kā tad ir šie vadošie principi. Pirmām kārtām izteiksmes brīvība, tas ir pilnīgi viena no fundamentālākajām brīvībām, pārskatāmība, nu, par to nevar būt nekādas diskusijas vajadzīgas investīcijas efektīvos un atklātos tīklos, un ceturtkārt, pārvaldības praksēm jābūt tādām, kas nediskriminē nevienu pusi, un piektkārt jāatbalsta novatorisms un iespējas izstrādāt tālāk jaunus biznesa modeļus. Mūsu dienas šobrīd analizē publisko konsultāciju rezultātus par uh, vispārējiem, uh, paka, vispārējiem pakalpojumu elektrokomunikāciju jomā, kas tika uzsākt še, šajā pavasarī. Un, kā jūs zinat, šīs konsultācijas arī ir jau noslēgušās, un tas viss bija saistībā ar telekomu pakotni 2000 pieņemtajiem tiesību aktiem 2009. gadā. Galvenais jautājums šai ziņā ir saistīts ar to, vai vispārējo pakalpojumu tiesību akti varētu spēlēt nozīmīgu lomu šajā, pa, šajā pasākumā. 7. maijā šis konsultāciju laiks noslēdzās, dokumenti ir pieejami tieši saistē mūsu mājaslapā. Šobrīd analizējam visus šos ieguldījumus un var jums skaidri pateikt, uzsvērt, ka man nav šobrīd nekādu uh, iepriekšēju ideju. Mēs apkopāsim informāciju un pašreizējo darbu nevaram uzskatīt par tādu, kas ir pilnībā nodalīts no politiskiem un ekonomiskiem faktoriem, un to es gribu uzsvērt vēlreiz. Visi šie jautājumi savstarpēji saistīti, un tāpēc mums patiešām jāņem vērā visa šī kopaina, šī kopasaiste. Un tas, protams, viss sasaistās arī ar digitālu, digitalizācijas programmu. Un tas pilnīgi noteikti jāņem vērā. Šobrīd mums priekšā ir ļoti sarežģīti jautājumi, un tie ir jāanalizē, ņemot vērā arī nepieciešamību saglabāt konkurētspēju un ņemot vērā telekom pakotni, kas tika izstrādāta 2009. gadā, un, protams, arī 2020 stratēģiju, kā arī digitalizācijas programmu. Esmu plānojis nākt klajā ar paziņojumu rudenī ziņojot jums par konsultāciju gala procesu, rezultātiem un nāk klajā ar zināmiem politikas risinājumiem, variantiem. Un, ja būs nepieciešams, ja tiks secināts, ka ir nepieciešams likumdošanas priekšlikums, lai eh, veicinātu universālos ja vispārējos pasākumus, tad tādu veidu priekšlikumu tiks arī izstrādāt. Bet šobrīd nevar jums pateikt, eh, vai tas tā būs vai nē. Šorīt tikāmies uh, padomē atsaistībā ar telekomu pakotni, var jums īsti pastāstīt arī par to, par šīs padomas darba rezultātiem. Ministri tikās un pieņēma padomas secinājumus par digitalizācijas programmu Eiropā. Tas notika vienprātīgi. Un viņi apstiprināja galvenās prioritātes, prioritārās rīcības, kas arī attiecīgi atspoguļojas priekšlikumā. Turklāt viņi vērs uzmanību, valsts vadītāju uzmanību uz šī digitalizācijas programmu un tās e, saikni ar ekonomisko un sociālo vidu, vidi, ņemot vērā Eiropas 2020 stratēģiju. Tika mudināta horizontāla koordinācija gan Eiropas Savienības līmenī, gan nacionālā līmenī, tā lai varētu digitalizācijas programmas īstenošanu uzlabot. Nu, un, protams, labi, ka viņi apstiprināja šo digitalizācijas programmu, bet ļoti svarīgi arī tas, ka tas deva man iespēju ja radīt šo kopējo struktūru, šo biedriskumu, kur mēs sapratām visi, ka nevaram katrs atsevišķi neko panākt. Viņiem ir jāīsteno tas, par ko esam vienojušies šorīt. Un viņiem tas jāizseno tādējādi, ka tas ir jēgpilni. Un par to priecājos. Turklāt mums bija ļoti interesanti viedokļu apmaiņa par to, kā vislabāk sniegt Eiropas iedzīvotājiem vienkāršu un vieglu pieeju informācijām par viņu tiesībām, tad, kad viņi izmanto elektroniskās komunikācijas pakalpojumus, tā, lai veicinātu patērētāju uzticēšanos tīmekļi, tīmeklim. Un te es saku vēlreiz, uzticēšanās un drošība ir ļoti svarīgi elementi tie tikai tie ir galvenie, kas varēs stimulēt iedzīvotāju izman, izmantu, iz, aktivitāti šo pakalnu izmantošanā. Tā tad ir vajadzīga šī uzticēšanās. Šī rīta padomē tika panākt arī vienošanās veidot šādu veidu institūtu Rīgā un augsti vērtēja Latvijas valdības lēmumi nākt klajā ar šo piedāvājumu, uh, uzņemties šo organizēšanu. Viņi piedāvā labas biroja telpas un arī uh, dažāda veida programmu nodrošinājumu, infrastruktūru. Tā, lai šāda veida uh, iestāde, šī aģentūra varētu atbilstīgi arī darboties. Būs vēl vairākas tikšanās, protams, arī Briselē, ne un liedzam, bet Latvijas valdība turklāt ir arī paziņojusi, ka tā rūpēsies par to, lai, lai šī aģentūra, lai varētu, un savukārt tai sanāksmes, kas norisinās Briselē, arī turklāt ir atbilstīgās telpās, un es domāju, tas ir ļoti labs šīs jaunās bērka aģentūras organizēšanas pamats. Turklāt gribēju izmantot arī šo iespēju, lai jūs informētu, ka Barikor um, pārvaldības komiteja jau īstenojas otro interviju raundu, cenšoties atlasīt uh, administrātors, tātad attiecīgos darbiniekus, un izvēlēts ir šobrīd viens kandidāts vadīšanai. Ando Rēma, viņš tas ir Igaunis, Un viņš pilnīgi noteikti ieradīsies arī, lai stādītos priekšā jums un lai jūs uzzinātu, ko vairāk par šo cilvēku, kas varētu šo aģentūru Rīgā tad arī vadīt. Viņa pieredze tiešām ir plaša un viņa viedokļi, protams, jums arī ir jāuzzina. Tātad šī aģentūra ir gatava sākt darbu un cerams, ka mēs varēsim arī nodrošināt viņam pietiekami daudz atbalstu, jo darba ir ļoti daudz Es domāju, ka jūs redzēsiet mani varbūt pat biežāk nekā jūs to vēlēsieties, jo visi šie plāni jau sāks īstenoties 2010. gadā. Un tāpēc gribu arī jums lūgt iespēju tiešām pie jums ierasties gana bieži un paskaidrot, kas tas ir, ko šobrīd darām. Un domāju, tāpat laikā ir arī pilnīgi skaidrs, ka šī digitalizācijas programma ir viens no svarīgākiem instrumentiem, nozīmīgākiem instrumentiem, lai īstenotu eh, ne tikai to, uz ko ceram, bet lai mēs varētu palīdzēt arī Eiropi, Eiropiešiem saprast, kā šī krīze jāuztver, kā tā jārisina, un ka, lūk, mēs piedāvājam lielisku alternatīvu, lieliskai, veselīgai nākotnei. Un šorīt arī nodevu plasmas šādas kartītes visiem ministriem. Nevaru būt vairāk atklātāki jau vairs, jo tā, šī ir lapiņa, kur no abām pusēm ir rakstīts tās domas, kas mums jādara, kam mēs ticam. Jūs varat pārbaudīt eh, šo lapiņu, to nav iespējams ne sabojāt, neko, un es domāju, ka vienā brīdī droši vien man būs eh, žēl, kas būšu jums tos atdevs, bet ceru, ka jūs to uzskatīsiet tomēr par tādu labu žestu. Eh, querida komisārija, muchísimas gracias. Pateicos eh, cienījamai komisārai. Eh, tas ir dokuments, kuru mēs patiesi jau ilgi gaidījām. Un jūs teicāt arī šeit komitejā, ka jūs gribat to stādīt priekšā. Un mēs ne tikai par to priecājamies, bet arī katru reizi, kad jūs būsiet pie mums, mēs priecāsimies jūs redzēt. Jo eh, tas jau ir praktiski eh, gandrīz vai jūsu mājvieta. Tā tad mums ir daudz runātāju pieteikušies. Uh, 15 runātāji patreiz ir manā sarakstā. Ja jūs piekrītat, tad lūdzu 16. Eh, tad, ja vēl ir kāds vēls runāt, tad lūdzu tagad es to atzīmēšu. Tātad 16 runātāji. Eh, mēs trijos posmos dalīsim šīs um, diskusijas pieci, pieci un tad seši cilvēki. Es arī, protams, vēlēšos izteikties ne kā priekšsēdētāja, bet uh, gan kā parlamentāriete. Un es patiesi arī daudz nodarbojos ar šiem digitalizācijas jautājumiem, un es nodarbojos ar digitalizācijas programmu parlamenta ietvaro. Uh, viss, ko mēs patreiz dzirdējām par komisijas priekšlikumiem, par komisijas vīziju, kā mums jādarbojas ātros tempos, lai mēs nonāktu līdz digitālai sabiedrībai Eiropā. Protams, ka ir arī sinerģija ar to, ko parlaments pieņem 5. maijā kādu programmu, kā arī padomē um, un Spānijas prezidentūra, uh, ko uh, ir attīstījusi, kur arī aktīvi bija Zviedrijas prezidentūra šajā jomā. Šodien būtu laiks darboties un diskusijas par saturu, kas attiecās uz programmu. Uh, um, tās ir slēgtas un mums ir jānonāk tagad tiešām līdz uh, patiesiem darbiem, darbiem, kuri var šo programmu realizēt. Un uh, tad man arī būtu daži ierosinājumi, kur man šķiet svarīgi, jūs jau minējāt, bet tomēr es vēl, vēlētos vēl uzsvērt pirmkārt jau. Uh, telekom pakotnes eh, realizācijas visātrākajos termiņos, jo tas ir tā kā nu, pirmais solis. Tas ir pamats, eh, uz kura var balstīt digitālo attīstību. Un ja mums tas būs, Un bez, bez tā mums nebūs e, īsti digitalizācijas programmas, tai būs liels problēmas. Un kas attiecas uz komisijas priekšlikumiem, tad e, ļoti steidzamā kārtā, protams, e, ņemot vērā tātad šos jau nostādītos termiņus, bet tomēr nevilcinoties vēl nemainot šos termiņus jā, mēs diezgan vēlu esam tām ķērušies klāt, bet mēs nekādā gadījumā nedrīkstam zaudēt laiku, pat nevienu dienu, kas attiecās uz e, šo termiņu kalendāru. Un, protams, e, tas ir komisijas uzdevums, e, kas attiecās uz digitalizācijas tīkliem un visi pārējie aspekti. Tur mēs nedrīkstam uh, gaidīt nevienu dienu. Un es vēlētos arī atgādināt, kā saturs, uh, ka šis saturs vēl ir jāizsaka vēl stingrāk, piemēram, par tīkla neutralitāti. Tur komisija ir teikusi, uh, Mm, ka ir paredzēts eh, līdzfinansējums, tātad eh, da, dalītie tīkli vai arī kopējie tīkli. Eh, tur būs arī vēl citi aspekti, kā geogrāfiskais sadalījums, tātad tīkla neutralitātei ir jāsaglabā visi šie pamata principi, kas jau ir arī pakotnē. Un tagad noslēgumā nākošais elements, kas man šķiet ļoti svarīgs, lai patiesi attīstītu un realizētu digitalizācijas programmu, tad ir ne tikai nepieciešams kā eh, komisāri speciāli par to šo lietu iestājās. Nē, bet mums vajadzīgs arī citu ģenerālu direktorātu pārstāvi, piemēram, iekšējā tirgus sak eh, sakarā, jo iekšējiem tirgum ir liela loma Eh, lai tas būtu konkurētspējīgs eh, arī digitalizācijas jomā. Tad arī IMKOP komitejai, eh, patērētai tiesību aizsardzības komitejai Tas ir ļoti svarīgi. Ja š, ar šīs iniciatīvas netiek uzreiz realizēts, tad mums rodās atkal citas problēmas, jo, um, nu, būtībā tas ir, tā ir kopējā pakotne, kuriem visiem kopā mums ir jātīsta. Un uh, komisārai tiešām ir šis uh, svarīgais un ļoti sarežģītais izaicinājums, bet kurš ir arī ļoti interesants jo viņa varētu kļūt par uh, vadošu personību komisijā, Uh, lai komisija patiešām mērķtiecīgi darbotos šajā jomā. Visās uh, nodaļās, kas uz to attiecas. Jo uh, šī tēma arī citās jomās ir svarīgs, lai gan tas varbūt nav galvenais aspekts citās nozarēs, bet tomēr um, tas ir jāņem vērā arī citās nozarēs. Un, protams, ka mums, eh, mēs jūs atbalstīsim. Komisārin, Sie hatten ja in Ihrem. <clears throat> Komisāri, jūs eh, savā runā jau, eh, jau, jau norādījāt, ka drošība ir digitālās eh, programmas viena no būtiskākajām tēmām. Man ir jautājums attiecībā uz komisijas darba organizāciju. Jūs šogad plānots arī ziņojums par Eiropas internetu aģentūru. Uh, Eh, šī aģentūra atrodas. Eh, šī aģentūra atrodas Krētā, tā, tā patiesībā pati nav nekāds liels starptautisks spēlētājs. Un uh, mums te bija Amerikā ASV kongresa pārstāvji, un uh, viņi ir uh, nolēmuši, ka vēlas investēt vienu miljārdu dolāru uh, internetu drošībā. Uh, jau, jau šogad vēl sākt šīs investīcijas, un tas notiek saistībā ar viņu jauno uh, drošības uh, likumu. Un uh, ASV uh, komerc uh, dienesti vēlas uh, sadarboties ar Eiropu un analizēt arī Eiropas normatīvos aktus. Un eh, jautājums ir par to, vai eh, Eiropā vispār ir struktūras, eh, lai līdzvērtīgi varētu sadarboties ar amerikāņiem šajā normu standartizācijā internetu drošības jomā. Un es arī vēlētos jūs lūgt strādājot pie jaunas interneta aģentūras jauniem tiesību aktiem šajā jomā E, padomāt par to, vai mēs vispār varam vienlīdzīgi runāt ar amerikāņiem, vai mums ir šādas struktūras, un e, vai e, visas šīs tēmas varētu iestrādāt tādā vienotā koncepcijā. Mm, te varētu pieminēt Eiropas drošības izpētes programmu, tiek ieguldīti līdzekļi kiberdrošībā, un tāpēc ir jautājums par to, kādas ir komisijas stratēģijas šajā digitālajā jomā, drošības jomā, kāda tad īsti ir šo stratēģiju miedarbība. Un eh, runājot par eh, digitālo programmu un eh, drošības tēmu šajā jomā, vajadzētu būt kādam komisijas paziņojumam vai kādai koncepcijai par to, kāda tad būs uh, interneta aģentūras institucionālā loma nākotnē? Uh, la señora Trotman, por favor. Trautmans kundze. Madame la présidente, madame la... Paldies eh, priekšsēdētāji, paldies komisāri par to, ka ieradāties eh, šeit un eh, diskutējāt ar mums. Man ir daži konkrēti jautājumi. Pirmām kārtām jautājums ir par to, mm, par, par, par šo savstarpējo savietojamību, es šo koncepciju atbalstu, bet runājot par standartiem. Uh, Paziņojumā ir norādīts, eh, ka Eiropas eh, digitālajā stratēģijā ir ietverti arī šie programmatūras aspekti un eh, šie bezmaksas programmatūras aspekti. Un kāpēc ir izmaiņas šajos dokumentos, kāpēc ir mainīts pagaidu formulējums un tas atšķiras no galīgā formulējuma? Uh, Un runājot par standartiem, kas neatiecas uz programmatūru, bet gan uz uh, tehnoloģijām, mm, piemēram, radiosignālu apmaiņu, mm, kā mēs varam būt droši, ka te mēs nevirzamies uh, tādu tehnoloģiju virzienā, kas nav Eiropas tehnoloģijas kā mēs varam nodrošināt atbilstošu konkurenci, bet to starp atbalstīt arī mūsu pašu investīcijas un nozari. Mums ir jābūt drošiem par to. Un otrkārt, runājot par industriālajiem tirgiem inovāciju jomā, digitālajā darba kārtībā ir diezgan detalizēti izteikumi, bet tur nav runa par mikroshēmu un termināļu ražošanu. Uh, vai e, tas jau nav zaudējums jau pašā šīs cīņas sākumā? Vai nevajadzētu arī šajā jomā mūsu līderību stiprināt, jo īpaši, jo, jo, jo te mēs e, pastiprinām savu lomu citos līmeņos, kāpēc ne šajā? Un e, jautājumi no Delka Stiljo kundzes puses, vai es varētu jautāt ko komisāri gribēja teikt, eh, runājot par telekom pakotnes eh, transponēšanu. Ko komisija vēlas darīt šajā jomā? Visu beidzot, pagājušajā gadā mēs uh, gaidījām rekomendāciju attiecībā uz NVO, ko mēs uh, nesaņēmām. Notika daudz konsultāciju un šķiet, ka daudzi uzņēmumi vairs nav tik labvēlīgi attiecībā uz investīcijām. Vai jūs nevarētu mums paskaidrot, eh, kad tad īsti notiks reāls darbs? Mēs uh, esam spiesti ne tikai izkļūt no finanšu krīzes, mums ir kaut kādā veidā arī ir eh, jāveicina attīstība un, eh, manuprāt, tas sev ietver ļoti svarīgu ekonomikas elementu. Paldies! Eh, man ļoti priecē, ka tad otrajā punktā jūsu digitālajā programmā tātad abonēšanas un nacionālie tajā, tarifi tur ir nula atšķirība līdz 2015. gadam. Es domāju, ka nul, šis nulles mērķis ir ļoti svarīgi. 2015. gads, protams, vēl ir tālu, ja mēs ņemam vairāk, ka 4-5 gadi vēl paies. Bet no otras puses mums uh, ir arī uh, LD un megahertz uh, lente. Uh, tad jūs arī pirmajā punktē pieminam, tas 100 megabaiti sekundē ir nepieciešama, bet uh, tarifi, piemēram, iekšējā uh, viens megabaits ir. Bet ir arī ir megabaita tarifa par 19 eiro uh, ar to pašu kvalitāti tajā pašā laikā un telpā, Un mēs esam secinājuši un um, nolikuši, ka um, tam ir jāsamazinās uz 1 eiro vai 80-70 centiem šajā periodā, tātad 100 megabaiti sekundē. Ja mēs ņemam par pamatu šos 19 eiro, mums uh, uh, viens, viena sekunda maksās 1900 eiro Um, es gribētu zināt, ko, ko mūsu pilsoņi pateiks, kad viņi telekom rēķinu saņems. Un man ļoti interesētu, kā ir struktūra nākamajiem mēnešiem uh, jo uh, datu pieaugums, uh, piemēram, 3. un 4. paudzē 800 MHz tīkla uh, Eh, kādi ir mērķi nākotnē. Es domāju, ka tam ir jānotiek ļoti ātri. Otrais punkts, un tas arī ir ļoti slavējami, investīcija dubultošana tieši sabiedriskajā sektorā un vispār šīs investīcijas, vai es domāju, ka izsoļu mm, tātad eh, šis, eh, šīs cenas, ja eh, nacionālās valstiem naudu no telekoma un atkal to investē uh, telekomā, ja ar tā dēvēto privāto partnerību. Uh, ja telekoms kaut ko piemaksātu klāt, tā lai investīcija daudzums uh, varētu attīstīties. Paldies! Thank you, uh, Paul. And now the last... Uh, paldies. Tagad uh, pēdējais runātājs no pirmās grupas, Lamberta kungs. Jā, paldies, komisāri. Manuprāt, uh, Barozo kungam vajadzēja jums uzticēt izstrādāt ziņojumu par vienotā tirgus nākotni, jo, kad es paraugos uz to, ko jūs uzrakstījāt salīdzinājumā ar Monti kungu rakstīto, manuprāt, jūs rakstītais ir daudz vērienīgāks un ambiciozāks. Runājot par digitālo programmu, jūs uh, izvēlējāties ļoti mērtiecīgu skatījumu, un mans pirmais komentārs ir tāds, ka jūs uz uh, in informācijas tehnoloģijām raugāties nevis kā uz tehnoloģijām, bet kā uz uh, instrumentiem problēma risināšanai. Un tādējādi jūs padarāt Eiropu atkal par industriālās revolūcijas flagmani. Otrakārt, un Katrīna jau to norādīja, koncentrēšanās uz savstarpējo savietojamību un atvērtajiem standartiem uh, bezmaksas programmatūras koncepts šeit parādījās, bet, manuprāt, mēs joprojām te lielā mērā uh, esam spiesti tiekties uz šiem atvērtajiem standartiem, ja mēs vēlamies gūt panākumus. Vēl eh, termiņu noteikšana ir ļoti svarīga. Nepietiek ar gribēšanu kaut ko sasniegt. Tad tie ir trīs eh, komentāri, ko es, tie trīs, trīs punkti, ko mēs atbalstām. Tagad trīs komentāri no manas puses. Pirmkārt, pastāv liela mērķa daudzveidība un ir ļoti grūti sekot tiem visiem, tāpēc es patiešām vēlētos jūs aicināt uh, turpināt koncentrēties uz galvenajām lietām, ko mēs gribam sasniegt. Mēs negribam la, situāciju, kad mēs pēc gadiem satiekamies un konstatējam, ka ir sasniegts pārāk maz no šiem mērķiem. Tālāk eh, jau tika pieminēta vajadzība eh, pieaicināt arī citu komisāru atbalstu, jo vairums mērķi, ko jūs nosakāt, patiesībā mm, attiecas arī uz citu komisāru darbības jomām. Uh, Mani nedaudz bažīgi dara tas, ka komisārs Patočņiks, komisārs Gegens Kvins vai Heidegārds nav daļa no jūsu digitālās programmas komandas, jo domājot par risinājumiem, nu vismaz divi no viņiem patiešām uh, tiks ietekmēti šajā procesā, un mēs gribētu, lai arī viņi piedalītos. Un uh, vēl viena lieta, kas dara mani bažīgi, tā nav tikai iespēja, tie ir arī draudi, Mēs zinām, ka pirms krīzes mums jau mēs konstatējām, ka šajā pasaules daļā informācijas tehnoloģija prasmes bija nepietiekamas. Un ja mēs vēlamies, lai digitālā programma kļūtu reāla, tad mums eh, vajadzētu 3 līdz 7 eh, tūkstošus cilvēku vēl papildus šajā jomā. Un krīze patiešām ir laiks, kad mums vajadzētu uzņemt savās rindās šos profesionāļus jo šajā nozarē ir iespēja gūt peļņu. Taču, protams, pastāv arī draudi, jo mēs šos cilvēkus nevaram tā vienkārši saražot. Un visu beidzot, pāraugoties uz līdzekļiem, ko mēs, kas, kas tiek investēti ārzemēs, piemēram, AS 88 miljārdu investīcijas, salīdzinot ar Eiropas salīdzinoši niecīgajām investīcijām. Ja mēs paraugāmies uz informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem, uh, no deviņām kompānijām šajā topā tikai viena parasti ir Eiropas kompānija. Protams, mēs uzsveram uh, to, ka MVU šeit ir jāiesaistās, bet bez globāliem līderiem no Eiropas puses es nedomāju, ka šī digitālā programma būs veiksmīga. Tāpēc, uh, komisāra, tas, ka jūs īstenojāt uh, šo jūsu darba kārtības daļu trijos mēnešos, ir kaut kas, uh, kas būtu slavējams. Uh, manuprāt, jūs dodaties pareizajā virzienā. Paldies! Paldies! Un tagad eh, vārds komisārai. Thank you. Paldies par jūsu konstruktīvajām, kritiskajām piezīmēm un jautājumiem. Es vēlētos tikai teikt, ka mani ļoti satrauc tas, ka tas ir horizontāls port portfelis. Uh, un man ir jāsadarbojas ar 26 kolēģiem. Runājot par priekšsādātāju, jā, protams, viņam esmu vajadzīga es, un man ir vajadzīgs viņš, tas ir skaidrs. Taču pārējie 25 dalībnieki ir jāiesaista diskusijās, jo tādējādi mēs nevaram zaudēt Es esmu nedaudz par vecu, lai koncentrētos uh, pati uz savu slavu. Tas, lai paliek manai nākamajai dzīvē. Bet uh, es uh, vēlētos, lai šie mērķi patiešām tiktu sasniegti, un te nav runa par to, ka laiks ir mūsu pusē vai tagad vai nekad tās, protams, eh, tā, tas bija lietas, kas iedvesmoja mani un manu komandu, proti, kā mēs varam tik īsā laikā sasniegt uh, progresu, kas ir skaidrs, pārskatāms, mērķus, kas ir, uh, kas, kas, kas, kas pat nebija cerēti šajā jomā. Un uh, sākot jau no Del Castillo kundzes. Es daudz no jums piekritīs. Es arī piekrītu, ka mums ir jāīsteno šie mērķi tik ātri, cik vien iespējams, un mēs nesākam no nulles. Mums jau bija diskusija par telekom pakotni, arī tas bija sākums, un vēlāk eh, jūs eh, uzņēmāties eh, arī citas iniciatīvas. Un tajā laikā mēs arī sapratām, kas mums ir jādara un eh, šie mērķi ir diezgan vērienīgi un ir jāīsteno īsā laikā. Pirmām kārtām jau ir jāpārunā šī digitālā programma ar maniem kolēģiem, un eh, pat, ja es piekrītu saviem kolēģiem, tā nenotiek vienmēr ar uh, citiem dienestiem. Un uh, arī maniem kolēģiem ir jāveic ļoti smags darbs, lai saskaņot šīs lietas ar citām ieinteresētajām pusēm, un līdz šim mēs esam guvuši panākumus. Un es mēģināšu uh, īstenot šo digitālās programmas uh, ziņojumu tik drīz, cik tas būs iespējams. Un mēs uh, raudzīsimies, eh, lai atzinumi būtu pozitīvi, mēs eh, mēģināsim sniegt viens otram pārliecību eh, par to, ka neviens netaisās pamest spēles laukumu. Mēs būsim ļoti stingri savos spriedumos. Runājot par tīklu neutralitāti, Delka Stiljo kundze to jau pieminēja priekšsēdētāji es esmu apņēmusies saglabāt Eiropas internetu atvērto un neitrālo dabu, par to nav nekādu šaubu. Būtu nereāli, ja neticami, ja es būtu izvēlējusies citu nostāju, jūs man pazīstat jau piecus gadus, kad uh, kur laikā es jau iestājos par caurskatāmību un uh, skaidrību attiecībā uz uh, interneta neutralitāti. Es izziņoju uh, sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz internetu neutralitāti. Tās rezultāti tiks prezentēti jūnijā, komisija ziņos jums. Un, ja būs vajadzīga kāda cita vēl kādi tiesiski iejaukšanās, lai risinātu problēmas, mēs to veiksim. Viens no deputātiem pieminēja, šķiet, ka viņi nav šeit, bet jūs viņam nodosiet, saka komisārs kundze. Mm, viņš pieminēja kādu satraucošu problēmu. Satraucoši pat nebūtu labs vārds - ārkārtīgi svarīgu problēmu eh, drošības jautājumu risināšanā. Ja mēs runājam par tīkliem un informācijas drošību, tā ir dalīta atbildība. Eiropas Savienībai nav ekskluzīvas eh, pilnvaras. Un kopš 2006. gada Tā aicina visas ieinteresētās puses strādāt pie tā, lai panāktu ilgtspējīgu un efektīvu drošības politiku. Mēs apzināmies, ka šeit patiešām ir svarīgi sarunāties un saprasties vienam ar otru. Un tīkla drošībai ir svarīga sadarbības pieeja, kuras pamatā ir dialogs un partnerība starp visām ieinteresētajām pusēm. Mums ir jābūt gataviem, un es vēlos jautāt arī jums, vai jūs esat gatavi palielināt mūsu ambīcijas Eiropas digitālās programmas ietvaros, un mēs plānojam ierosināt virkni iniciatīvu, lai Eiropai nodrošinātu labākos politiskos instrumentus tās nākotnēji. Manuprāt, mūsu diskusijai vajadzētu būt atklātai, mums nevajadzētu izlikties, ka šī diskusija var notikt tikai vienā virzienā. Šis patiešām varētu būt viens no jautājumiem, ko mēs varētu vislabākajā veidā atrisināt kopā. Es esmu informēta par Stokholmas programmas uh, norisi. Es zinu, ka bija problēma jautājumi attiecībā uz pamatbrīvībām un godīgumu. Uh, šo garantiju mums vajadzētu apvienot ar eh, Eiropas līmeņa drošību, un šajā kontekstā priekšsēdētāji mm, un arī mm, mums ir jāpiemina arī cīņa pret kiber noziegumiem, un es teiktu, ka mums pie tā ir jāstrādā, un viena lieta ir eh, profilakse, kas arī ir jāņem vērā, un mums pavisam noteikti ir jāpieliek spēki, lai nāktu klajā ar skaidru konkrētu skatu punktu. Ir divas dimensijas, abas divas ir ļoti svarīgas, viena otru papildina, bet tās arī ir ļoti atšķirīgas savā starpā attiecībā uz tīklu un informācijas drošību uzņēmumi un atsevišķie iedzīvotāji ir galvenās iesaistītās puses, savukārt cīņa pret kibernoziedzību, uh, likumdošana un tiesības sargājošās iestādes ir galvenie uh, spēlētāji. Trautmans kundze un Lambēra kungs jautāja man, kāpēc es uh, nepopularizēju atvērtos standārtus. Es saprotu, ko jūs domājat. Jūs atsaucāties uz jau notiekošo. Es negribu cīnīties par terminoloģiju, es gribu koncentrēties uz darbību. Ja mēs varētu vienoties, eh, strādāt pie rīcības, un par to, ka rīcība ir vissvarīgākais. Mūsu darbiem ir jāatbalsta labāka standartu vide un uh, informācijas tehnoloģija jomā vissvarīgākā lieta ir savstarpējā savietojamība un digitālajā programmā turpmākajos gados tiks darīts daudz, lai uzlabotu savstarpējo savietojamību. Un varbūt jūs jau zināt, no man pēdējā pilnvaru laika es jau agrāk strādāju ar atvērtiem standartiem un savstarpējo savietojamību. Man tā ir obligāta tēma. Un ja mēs domājam par World Wide Web standartiem, tie ir pieejami bez maksas, un to pamatā ir globālais internets šobrīd. Un tā pašā laikā publiskajos iepirkumos un citās jomās eh, ir novērojama to neievērošana. Mēs vēlamies mainīt šo situāciju un punkts. Mēs vēlamies arī, lai standarti kļūtu efektīvāki un caurskatāmāki, vārdu sakot, labāki. Un eh, tā tad uz to arī koncentrēsies mūsu darbība. Es piekrītu, ka industriālā politika ir svarīga, un Trautmans kundze ļoti pareizi uz to norādīja. Es nevilcināšos rīkoties, ja dalību valstis eh, neieviesīs noteikumus šajā jomā. Ja mēs piecietīsim šādu attieksmi, mēs būsim zaudējuši cīņu, un mums būs jāatsakās no risinājumiem, kas mums ir vajadzīgi. Runājot par eh, nākamās paudzes eh, piekļuvi, Es rudenī nākšu klajā ar priekšlikumiem, tie būs skaidri un caurskatāmi ikvienam. Arī vajadzētu iepazīties ar tiem, runājot par nākamās paudzes piekļuvi. Dažas ieinteresētās puses vēlētos, lai regulējums būtu tik niecīgs, cik vien iespējams. Es eh, neatbalstu regulējumu regulējuma pēc. Es atbalstu regulējumu tikai tad, ja no tā ir jēga. Un uh, Ja mēs atbalstam tikai dažus no ievērojamākajiem tirgus spēlētājiem, tas nav veids, kādā es gribētu veidot politikas stratēģiju. Es gribētu iedrošināt investīcijas ikvienam investoram. Un uh, te nav runa tikai uh, par uh, spēcīgākiem un vājākiem operatoriem. Mums ir vajadzīgi visi. Un mums ir vajadzīgi uh, situācija, kad viņi visi ir spējīgi investēt un veicināt eh, veselīgas infrastruktūras veidošanos tirgu. Man patīk viņi visi, un es negribu, lai būtu kādi favorīti, kas saņemtu labāku izturēšanos. Runājot par mērķiem viesabonēšanas pakalpojumu jomā, eh, At atšķirības starp dalību valstu tarifiem un viesabunēšanas tarifiem uh, ir jautājums, eh, kur parādās eh, iekšējā tirgus vājums telekomunikāciju pakalpojumos, un ja mēs apzināmies situāciju, mums ir jāmeklē risinājumi. Un situācijā, šajā situācijā viesabunēšanas pakalpojumiem nevajadzētu tik ievērojami atšķirties no iekšzemes pakalpojumu tarifiem. Nav, nav attaisnojuma tajā, ka patērētājiem jāmaksā lielāka nauda par viesabunēšanas tarifiem, patērētājiem jāgūst labums no iekšējā tirgus, to mēs sludinām, tas ir mūsu stūrakmens, iekšējais tirgus dara jums labu, nu tad pierādīsim to ikdienas dzīvē. Un tāpēc mēs vēlētos, lai atšķirības starp iekšzemes tarifiem un viesabunēšanas tarifiem tiktu ievērojami samazināta. Mēs šeit eh, vēlamies noteikt mērķi, nonākt līdz nulles atšķirībai līdz 2015. gadam. Ir vēl nedaudz laika, lai eh, cilvēki neapjuktu no tā, ka tas notiks ļoti strauji. Tehnoloģiskā attīstība varētu nodrošināt alternatīvas viesabunēšanas pakalpojumiem, te mēs varētu runāt par virkni iespēju, bezvadu internetu, eh, balss pārēdas pakalpojumiem, un uh, tie varētu padarīt Eiropas Savienības viesabonēšanas tirgu konkurētspējīgāku, un tikt izdarīts spiediens arī uz viesabonēšanas tarifiem. Manuprāt, ja pastāv konkurence, tad virzība notiek pareizajā un patērētājiem labvēlīgajā virzienā, jebkurā gadījumā Mēs nāksim klajā ar savu pārskatu par viesabunēšanas uh, segmenta darbību, un uh, ir svarīgi, lai jūs zinātu, ka mēs pie tā strādājam un ka mēs jums sniegsim pārskatu par to, kas notiek. Uh, runājot par inovācijām un pētniecību, Rūbika kungs uh, arī to pieminēja. Eiropas valsts sektoram ir gan līdzekļi, gan arī ilgtermiņa interese atbalstīt eh, inovācijas un pētniecību informācijas tehnoloģiju jomā. Manuprāt, būtu ļoti tuvredzīgi neieguldīt šajā jomā. Un eh, te man jāatgriežas atkal pie ASV un Eiropas sadarbības. Uh, bet mēs varam paraudzīties arī uz uh, tāliem austrumiem, uz dažām tālu austrumu valstīm. Viņu skaitļi gan uh, nav tik caurskatāmi, bet mēs zinām, ka viņi iegulda diezgan lielas summas šajā jomā. Mums vajadzētu rīkoties gan Eiropas līmenī, gan dalību valstu līmenī, un mums nevajadzētu vainot vienam otru, ka kāds uh, nedara pietiekami. Mums vajadzētu tiekties uz pieaugumu kā jau jūs zināt, jūs esat iesaistīti šajā procesā Eiropas e, budžets šajā jomā ir e, starp, no 2010. līdz 2013. gadam palielināsies par 16%. Un e, tad tas palielinājums būs no 1,1 līdz 1,7 miljārdiem 13. gadā. Un principā pat ikgada palielinājums par 4% jau būtu divkāršošanās. Mums ir svarīgi, lai dalību valstis arī pieliktu līdzīgas pūles un lai dalību valstis tiktu aicinātas pielikt šādas pūles. Pāris interesantas piezīmes. Visas jūs piezīmes bija interesantas, bet Lambēra kunga piezīme uh, Jā, es pieminēju ļoti daudzus mērķus, es riskēju, ļoti iespējams, ka tas ir mana vecuma dēļ. Es neticu mūžīgajai dzīvei, tāpēc runāsim, darīsim, kas jādara. Es vēlos. Es vēlos uh, salīdzināt visus šos mērķus, izvērtēt. Es atbalstu caurskatāmību Un, manuprāt, jūs varēsiet pārbaudīt un skaidri redzēt to, ka es varbūt, ja es gadījumā, ja es neizpildu kādus mērķus vai neizpildu viņus pietiekami caurskatāmi, komisāram, kas ir atbildīgs par attiecīgu jomu, ir jādara savs darbs. Un re, varbūt reizēm pārpratumi. Tā nav mana digitālā programma, tā ir komisijas digitālā programma. Uh, un sākot no šī rīta tā jau ir arī padomas digitālā programma. Man ir daudz sabiedroto tātad, ir daudz cilvēku, un ja es nerīkojos pietiekami labi, tad uh, pietiekami daudz citi cilvēki tiks kritizēti par to, ka viņi sola lietas, kas nevar tikt izpildītas. Un tāpēc es ceru, ka debatas uh, noslēgumā uh, debatas beigās es varēšu visas iesaistītās puses, arī jūs kā parlamentu, iedrošināt un apliecināt jums, kā mēs progresējam. Runājot par informācijas tehnoloģiju prasmēm, ir svarīgi, lai mēs strādātu kopā. Kāpēc kādam vajadzētu ieguldīt jomā vai amatā, par kuru nav pārliecības, ka tas saglabāsies un izdzīvos. Ja nav pietiekamas skaidrības, pārskatāmības attiecībā uz to, ko mēs sagaidām no digitālās programmas un digitālās sabiedrības, tad kā gan mēs varam aizpildīt šīs septiņu tūkstošu darba vietas? Tā, lai uh, talantīgi cilvēki patiešām būtu ieinteresēti iesaistīties šajā jomā, ir svarīgi iekļaut uh, digitālās prasmes eh, darba kārtībā. Un man tas ir veids, eh, kā mēs varam risināt situāciju, iekļaujot eh, šo jautājumu Eiropas digitālā regulējuma programmā. Un mums patiešām vajadzētu veicināt šīs iespējas izvēlēšanos eh, cilvēku vidū. Un lai būtu vairāk eh, globāla līmeņa Eiropas uzņēmumu un lai vairāk talantīgu cilvēku iesaistītos šajā sektorā. Paldies! Nu, un tagad mums ir vēl palicis mazliet laika. Esam mazliet aizstāgušies laikam priekšā šais debatēs ar komisāru. Daži kolēģi jau devās prom, jo viņam mums imtot bija jābūt kaut kur citur. Mums tomēr, kā jau teicu, ir astoņi kolēģi, bet laika daudz nav palicis. Un tāpēc gribu, nu, lūgt eh, jūs izteikties īsi. Es gan pat diezgan daudz aizņēmu laika runājot par to, bet, nu, katram viena minūte tikai. Un tad varbūt pēc tam varam trūkt Tedings kundze ātrušiem jautājumiem atbildēt. Vispirms, Mērkis kundze. Paldies priekšsādātāji. Es priecājos, ka jūs esat atnākuši un pateicos ne tikai par šiem godkārīgajiem plāniem, bet arī es ceru, ka tie būs mūsu kopējie plāni un man būs daži jautājumi. Es piekrītu iepriekšējiem runājotājiem Uh, tādā ziņā, ka IKT saskatu kā iespēju, lai uh, tiešām atbalstīt šos, uh, šis lielos izaicinājums, kurus sagaida sabiedrība, bet līdz ar to tā ir, protams, iespēja nodarbinātības palielināšanai. Un tagad jautājums, es īpaši interesējos par iespēju klimata izmaiņu enerģijas, tātad izmaiņu, kāds atbalsts ir tur, bet e, šie dēvētie mērogi, piemēram, Nīderlandē tika diskutēti, tas e, tomēr nerealizējās. Kā jūs e, redzat šo to dēvēto smart meters? attiecīgo parametrus, un tad es arī runāju ar e, ekspertu, kurš, teiksim, veselības sektorā ir arī nodarbināts. E, ļoti grūti ir saņemt kapitālu, lai varētu uzsākt, lai atbalstītu šos e, cilvēkus, lai sniegtu finansiāls garantijas, un tad arī veselības. Tātad e-veselība, tas arī ir uh, jēdziens. Kādi plāni jums ir šajā jomā? Ļoti daudz ir arī nesināšanas, kas attiecās uz šo jomu. Vai pacientam nebūtu tomēr tiesības informēt un sensibilizēt uh, sabiedrību, lai nebūtu tik daudz baiļu no tā. Un pēdējais jautājums jūsu plāns Tātad, vai jūs eh, runājāt ar darbojošās personām, vai jūs uzskatāt, ka šo dialogu turpināsiet? Jūs jau ar digitalizācijas programmu jau eh, esat ko sasnieguši, bet eh, vai ar iesaistītajām personām vai arī ar maziem vidējiem uzņēmumiem, pal, piemēram. Paldies par šo kartiņu. IT e, pasaules kongresā jūs arī bijāt. Tur bija ļoti jauka sistēma. Un tad, ar, e, tad, tad bija iespējams e, vēl caur īfonu šo kartiņu izmantot un um, vēl iegūt informāciju. Tas ir no Microsoft. Paldies, paldies, saka priekšējo tālāk Nīblers kundze. Äh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pateicos komisārei, ka äh, viņi mums deva iespējas äh, vest šo struktūrēto dialogu. Un es uzskatu, ka digitalizācijas programma ir laba, un divus jautājumus gribēju skart. Pirmais ir infrastruktūra. Tātad, tad pirmais jautājums jūsu kartiņās. Un arī jūsu runā e, jūs uzsvērāt, e, ka ir nepieciešama ļoti ātri realizējama infrastruktūra visā Eiropā, kas attiecas uz arī uz telekom pakotni. Mēs arī kā parlaments tiešām esam rūpējušies uh, jo komisijai tajā laikā nebija par šiem nākamās paaudzes eh, tīkliem, un mēs par to iestājāmies, un es pateicos, ka telekom pakotne tagad ir formulēta, un es ceru, ka tā tiks realizēta, un būtībā jau ir runa par to, ka investīcijas tiek uh, vēl ieguldītas uh, šo šķiedru tīklos, uh, Un katrā gadījumā, kad es, man būs iespēja runāt ar jums, budžeti 27 valstīs ir slikti, tas nozīmē mums nav naudas, tātad mums uh, vajadzētu iesaistīt privātos uzņēmumus, kuri vēlētos investēt, un mums tie uzņēmumi ir jāatbauda, un līdz ar to uh, mums ir inteliģenti viņus jāpievilina. Uh, Un jūs jau esat nodarbojušies ar šiem e, veicināšanas instrumentiem, kā e, mums ir jākalkulē e, un jāskatās arī, kādi riski ir, kur ir investīcijas iespējams. Un es ļoti priecāšos arī dzirdēt par NVO šo paziņojumu. Un to, ko mēs jau pusotru gadu diskutējam, lai tas arī notiktu. Un otrais jautājums Ehm, tātad eh, Googles ehm, par to visi runā. Un mans jautājums, ko dara komisija, ne tikai ņemot vērā datu drošības aspektu, eh, bet šeit arī kā iespēja, eh, kā pagājusī konkurences komisāre, kur jūs ar panākumiem darbojāties, vai tiešām jūs arī juridiski tad par šo konkurences spēju pārdomājat? Jūs paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk man iztalroja kungs.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 Tagad eh, šī digitālā programma, par kuru ir runa, jūs nosaucāt dažas eh, svarīgas jomas. No sākuma jūs eh, nosaucāt veselības jomu, arī iepriekšējā runātāja to pieminēja. Uh, Eh, tur bija runa tātad par eh, šo apmaiņu starp industriju un tā dēvētajiem benchmarks. Un eh, tas sektors ir diezgan sadalīts, ja mēs runājam ar Siemensu, tad ir digitālās veselības ziņojums, bet ir informācijas arī tirgu, bet tomēr ļoti grūti virzīties uz priekšu tirgu Uh, tur ir grūtības. Jūs runājāt par inovācijām, par kreativitāti, par radošumu. Uh, ko varētu vēl vairāk darīt? Mēs esam nosprauduši daudz mērķus, bet kurus uh, mēs visus nevaram sasniegt. Dažās valstīs jau ir tā, ka līdzekļi ir aizvien mazāk, un ja mums neizdosies kopīgi šo programmu horizontālā veidā realizēt, jo e, nepietiek ne, ne tikai ar horizontālo aspektu, bet mums ir jāroma par vertikālo aspektu, mums ir jāinvestē pētniecības jomā visās uh, valstīs, Eiropas līmenī, bet arī nacionālā līmenī. Es dzirdēju, ko kolēģi Merkis teica. Uh, E, ir finansēšanas programmas, investīcija banka, Eiropas, piemēram, arī angažējas, tur ir atsevišķi projekti. E, mums ir tomēr jāņem vērā, e, lai šīs inovācijas tiktu konkrēti realizētas. Otrā piezīme. Mēs secinājām, kā sociālajos tīklos um, ir iesaistīti ļoti daudz cilvēku. Uh, tur ir runa par uzticēšanos, bet ja uh, šie noteikumi netiek ievēroti, uh, tad, protams, rodas problēmas un tad notiek ļoti saspringtas un plašas diskusijas, ja ir runa par drošību, par aizsardzību, par tātad internetā, tad viss vēl nav darīts. Paldies! Lielas paldies! Tikai gribēju atgādināt, ka jāsakās ļoti īsi. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Arī es vēlējos pateikties komisārei par šo iespēju. Arī par to mazo dāniņu, ko jūs mums visiem pasniedzāt. Mums ļoti ir svarīgi e, š, tiešām šos mērķus arī sas, e, sasniegt, bet es pateicos arī par atbildi, kur jūs man devāt 27. maijā par manu rakstisko jautājumu. Uh, kas ir saistība ar masu mēdī situācijas pasliktināšanos sakarā sociālu ekonomisko krīzi un ar e, iespējām um, tātad brīvi um, realizēt arī pilsoņu tiesības. Un Eiropā ir tiešām grūti laiki, un mēs koncentrējamies uz digitalizācijas programmu, bet. Um, mums patiesi, mēs piedzīvojam ļoti lielas ekonomiskas grūtības, kuras vēl nav bijušas līdz šim. Un ceļš mm, izējai no krīzes e, meklējams digitalizācijas programmā. E, es domāju, ka e, šeit tās iespējas tomēr vēl nav tik izteiktas. Un es domāju, ka īpaši ir jāatbalsta valstis, kurām ir sociāla ekonomiskā recesija. Uh, Eh, kurām nav tik daudz pašiem savas finansēšanās iespējas, lai eh, realizētu šo modernizāciju. Un, diemžēl, eh, žurnālisti no drukas mēdījiem ir nonākuši stāvoklī, kurus jūs, kur jūs, komisārs kundze, jūs izteicāt priekšlikumu. Viņi ir kā demokrātijas sarksuņi, viņiem tādiem būtu jābūt. Bet tas nav pietiekoši, lai mēs eh, sasniegtu tādu kādu progresu nacionālā līmenī. Diemžēl vēl ir pietiekuši daudz cilvēku, kuri labprāt tomēr ņem rokā drukātu avīzi, bet neskatās ziņas internetā. Es nāku no dalību valsts, kurā ir grūtības algas izmaksāt un pensijas izmaksāt, vai mums būs iespēja uh, Eh, privāto sektoru atbalstīt, eh, kādas garantijas būs preses eh, neatkarībai, viedokļu izteikšanas brīvībai? Jā, paldies, saka priekšādājs. Jā, vēl vienreiz paldies, saka priekšādātāji. Lūdzu, runātājs tomēr izteikties īsi. Jo mēs taču vēlēsimies uzklausīt arī atbildes, un turklāt mums vēl ir viens jautājums dienas kārtībā. Tāpēc gribu teikt, ka varētu pēdējos četrus jautājumus uzdot arī tagad uzreiz. Un pēc tam uzklausīsim uz tiem atbildes. Nu, protams, ka komisārs kundze jūs varat šos jautājumus sagrupēt, kā vien jums liekas nepieciešama, bet es domāju, ka varbūt varētu tiešām uzklausīt uzreiz jau četrus jautājumus. Bet gribu runātājs lūgt izteikties ļoti īsi. Vispirms tik kā kundze pēc tam Bubīnskas kundze, pēc tam Fordas kundze vēl. Tikau kundze jūs pirmā. Lielas paldies priekšsādātāji. Komisārs kundze. Pateicos eh, no sākuma es vēlētos pajautāt, kādā stadijā ir e, šis e, e, plašs jomas tā dēvētā coverage programma. Tātad plašā pārklājuma programma līdz 2010. gadam, lai tā izplat, tiktu izplatīta visos mazākajos Eiropas stūrīšos. Mēs zinām, ka šo uh, Eh, ka šī programma eh, tiek realizēta, bet kas ir tagad jūsu jaunais mērķis? Es esmu pār uh, mandāta pagarināšanu bet, un arī par mandātu paplašināšanu, kas attiecās uz dažām izpildu kompetencēm, uh, un to nacionālās valstis arī atbalstīs uh, nu, tādās grūtās situācijās Jūs jau zināt, ka eh, tās ir kritiskas infrastruktūras nacionālajās valstīs. M mēs zinām, mums ir eh, nepieciešama pārobežu savietojamība internetu pakalpojumu jomā. Un mēs zinām, ka arī um, sabiedriskais iepirkums uh, ir uh, 16%. Un līdz 2015. gadam tad e, šo iepirkumu procedūru grib veikt elektroniski. Kā jūs sasniegtiet šo mērķi? Un kā jūs izrakstīsiet šos elektroniskos rēķinus un to izstrādāsiet, lai visas e, firmas vai maza vai liela to var piedāvāt? Es zinu, ka jums ir ļoti tāda ambicioza programma par e-parakstu, Eh, vai jūs varētu arī kaut ko pateikt par šo e-pārakstu nu, padarīšanu par eh, realizējumu? Es arī gribētu jūs aicināt par e-pārvaldi, um, aicināt nacionālās valstis, uh, veidot jaunas stratēģijas, stratēģijas par kiberdrošību. Uh, jā, šāda stratēģijas vēl nepastāv, jo ļoti svarīgi, e, lai mums būtu šāda drošība, jo aizvien vairāk pakalpojumu tiek piedāvāti, e, e, aizvien vairāk dati tiek piedāvāti internetā, un tas ir nepieciešams. Paldies! Tālāk, nākamā. Nākamā runātāja Babinskas kundze si sirsnīgi pateicos par šo kartiņu un tie ļoti ambiciozi mērķi. Vajadzēs arī to skaidri realizēt. Varbūt katru gadu mēs saņemsim šādu kartiņu ar informāciju par realizāciju. Es vēlējos uzzināt, tas attiecās uz 100% eiropiešiem, eh, kurus, kuri izmanto šo plašā pārklājuma internetu. Tātad ātrais internets, protams, arī eh, plašā pārklājuma. Tas nozīmē, ka šis mērķis eh, ir sasniedzams tajās valstīs gan, kur ir daudz internets izplatīts, bet arī, kur ir, eh, kuros ir mazāk šī interneta pārklājuma. Un es gribēju uzzināt, kā komisārs Kunze iedomājas šo palīdzību valstīm, kurām klājas grūtāk šajā jomā kā varētu izskatīties šī sadarbības, ļoti atvainojos, bet um, man ir jāuzstājās otrā komitejā, bet es ļoti ceru, ka Anželika man atbildēs tad, jā, um, uh, un pastāstīs, ko jūs man atbildējāt. Paldies! Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādātāji. Nākamā runātāja. Paldies, komisārs kundze. Mēs, protams, šobrīd esam tieši tādā situācijā, ka viss ir sagruvis tautsēmniecība nevirzās uz priekšu, visas investīcijas, Galileo un tā tālāk nesaņem finansējumu. Un, uh, lūk, runājot par patērētāju tiesību aizsardzību, pilso, pilsoņu aizsardzību, un jāsaka, ka visi pilsoņi ir jau noguši no visiem šiem solījumiem. Un, un jāsaka, Tāpēc šāda veida piekļuvi internetam var nodrošināt viņiem iespējas, kā jūs domājat šo solījumu izpildīt pēc iespējas ātrāk. Un Beidzot par saturu runājot, vai varam sagaidīt no jums solījumu, ka tiks nodrošināts viss vis šis teiktais attiecībā uz autortiesībām un tā tālāk, lai novērstu diskrimināciju? Un vai attiecībā uz saturu jūs varat garantēt šo drošumu un uzraudzību internetu jomā? Jā, Odīkums kungs un pēc tam Fords kungs, jūs esat pēdējā tagad lūdzu. Es atvainojos, saka Fords kungs, atvainojos, ka nevarēju būt šeit satikšanā sākumā. Es tikos ar ministri no savas valsts tieši runājot par digitalizācijas jautājumu. Domāju, tas ļoti labi parāda, cik ļoti svarīgs ir šis jautājums Lielbritānijā tik īs pēc vēlēšanām. Un jautājums par platjoslas eh, pārklājumu lauku reģionos Un, protams, ka ir, tādi, ir tādas pašvaldības, kur tas ir iespējams, kur tas nav iespējams, un arī savā vēlēšana apgalā redz, ka ļoti daudz novatorisku risinājumu gan no lieliem mazajiem uzņēmumiem, kas cenšas aizsniegt šos lauku reģionus, bet naudas vākšana šādu risinājumu īstenošanai, protams, ir ļoti sarežģīts process īpaši šobrīd. Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi, lai mēs optimizētu es, esošo infrastruktūru, nu, piemēram, lauku skolē, varbūt ir arī kaut kāds valsts sektora apmaksāts uh, Eh, interneta kabelis un lai bērni tad šo internetu var eh, saņemt skolā, bet tikko viņi dodas mājās, viņiem vairs interneta nav. Un tāpēc es domāju, šeit vajadzētu domāt par eh, valsts sektoru infrastruktūras piedāvāšanu arī privātam sektoram. Un turklāt joprojām pastāv arī milzīgs apjukums par to, kā tad ir šie Eiropas Savienības eh, valsts iepirkuma regulē eh, noteikumi, neskatoties to, ko jūs teicāt pagājušajā gadā. Un tāpēc es domāju, šī valsts palīdzības noteikumi ir jāprecizē tā, lai valsts sektors varētu mēģināt nosekt šo plaisu. Uh, ar līdz privātai, privātajam sektoram. Šī situācija joprojām ir ļoti sarežģīta un domāju, ka te ir nepieciešams noteikums vienkāršot. Paldies! Komisārs kundzei vārds. Ja neiebaldīsiet, tad vispirms atbildēšu Fortas kundzei. Ja ir apjukums, ja ir kādas problēmas, tad lūdzu sakiet man, kāpēc, kur un kam šis apjukums ir radies. Jo, ja ļausiet man jums tā pateikt, es domāju, ka vislabāk, tu, vislabāk apjukumu par apjukumu ir sūdzīties tie, kas īstenībā paši no tā viss neko nesprot, jo tas tā nesat jūs, protams. Jūs pareizi teicāt, nevajadzētu būt šādai zudušai paudzei, jā, ir šie, šīs digitālās jaunavas, nes, digitalizācijas neskartie iedzīvotāji Un tur tiešām situācija ir jālabo. 2013. gads ir tas gads, kad vajadzētu panākt to, ka ik viens iedzīvotājs ir digitalizēts. Nu, Un man ir vajadzīga arī apņemšanās no padomas puses. jo padome ir tā, kas beigās būs tas starpnieks, kas nonāks pie šiem lauku iedzīvotājiem. Un šorīt mums bija par to diskusija, un es domāju, ka tieši jūsu ministrs droši vien jums to arī paskaidroja šīs tikšanās reizē. Un ja mēs runājam par piekļuvi internetam, tad mēs nerunājam šeit tikai par kabeļu internetu, nē, mēs runājam arī par satelītu internetu risinājumiem. Un satelīta risinājumi varētu būt ārkārtīgi svarīgs punkts. Īpaši, lai piekļūtu lauku reģioniem. Valsts atbalsta noteikumi valsts atbalsts droši vien tiks mazināts, tas jau nebūs uh, nekas pārsteidzošs, jo jau Brauzo pirmā komisija jau bija saistīta šajā procesā, joprojām nav, ska, ja joprojām noteikumi nav skaidri, dodiet man zināt. Es vairāk baidos, jāsaka, šobrīd, nu, no tā, ka iepriekšējais komisijas sastāvs radīja iespēju, un jūs runājat par vienu miljardu eiro, tas nav viens miljards, turpat vairāk, 1,2 miljārdu eiro kas būs pieejami Latvijas uz pakalpojumu nodrošināšanai. Beigu beigās tikai viena trešā daļa no šīs summas tika izmantot platjūras pakalpojumu no, no, nodrošināšanai, un pārējie izdevumi tika vērst visus patērētāju jomu. Un digitālā nākotne ir kas tāds, uz ko mums visiem jāiet kopā. Mēs nedrīkstam ļaut mūs novērst no takas ar īstermiņa šādiem pasākumiem, piemēram, vēlēšanu laikā kaut kāda veida risinājumiem un tam līdzīgi. Nē, es esmu ļoti nopietni to saku. Ir vajadzīgs laiks, lai investīcija, kas izdarīta digitālajā pasaulē, varētu nest rezultātus. Un lai tā varētu parādīt, ka tiešām lūk tā varam stiprināt nodarbinātību, sociālo sektoru un tā tālāk. Ir jāspēj pakāpties no tā nost, lai varētu saskatīt šo kopainu. Ja Bet, nu, centīšos izteikties īsāk, jā, jo jūs man to lūdzāt priekšā. Tā klimata pārmaiņas. Mērķis kundze par to runāja. Ļoti labi apzinos, ka šī ir lieliski iespēja strādāt arī šajā jomā, apkarot klimata pārmaiņas. Domāju, ka visi šie gudrie pasākumi dos iespēju parādīt, ka mēs nopietni pieejam šim jautājumam. Un mēs šobrīd runājam par iespējamo sadarbību ar nozari, ar interesētām pusēm, bet to vajadzētu darīt arī vietējā un nacionālā līmenī. Nav citas izejas. Ja šo iespēju neizmantosim, tad jāsaka, es nevaru piespiest nacionālās valdības rīkoties bet varu ar viņiem runāt, varu viņiem teikt, ka tas būtu ļoti gudri, tas varētu piedāvāt lielisks iespējas. Un tad beigu beigās mēs varētu arī pierādīt, ka, lūk, ieguvēji ir visas puses. Un varbūt viens no jautājumiem, kur vajadzētu vairāk precizēšanas un skaidrības, ir tas, ka Eiropas nozara šobrīd ir diezgan efektīva. Ka tai gadījumā, kad ir šis viedais skaitītājs, tas noteikti ir, labs, tas noteikti ir labi ne tikai klimatam, bet arī pašam patērētājiem, patērētājiem aciņam. Tātad šis digitālais gudrais skaitītājs, es domāju, tas ir, šī informācija gan ir noteikti jānodod tālāk patērētniem, un tam viņiem ir vajadzīgs, piemēram, internets. Priekšādātāji vairāk deputāti arī runāja par. Esmu ierosinājis vairākas uh, par šī, saistībā ar šīm eh, prasmēm ir, esmu ietinājis vairākus pasākums, piemēram, piekļuve e-veselības datiem, piemēram, sa savietojumiem pacientu datiem un tam līdzīgi. Ja runājam par tādu mobīlu pa Eiropas eh, iedzīvotāju masu, tad mums ir jāpārliecinās, ka arī viņu informācija par viņu veselību var ceļot līdz ar viņiem. Bet bieži vien jau ir tā, ka iedzīvotāji nebūtu nav pret jaunām iespējām. Bet vienmēr ir tādi, un te īpaši runājam par ārstiem, tas būs eh, aktuāli vai klinikām, tad vienmēr ir tādi bet jāsaka, tas nav iespējams, ja iedzīvotāji paši to neatbalsta. Nīblers kundze, platjoslas pakalpojuma stratēģija. Esam apsiprinājuši valsts atbalsta pam pamatnostādnes, uzraudzīsim situācijas attīstību šai jomā. Bet jāsaka, NVO un privātās investīcijas Eiropam ir vājas. Turklāt nepieciešams arī konstatēt, ka šī kavēšanās ar investīcijām platjoslas pakalpojumu jomā var mazināt attīstības tempus un atgūšanās tempus, un tāpēc mums ir vajadzīgs šis valsts un privātā sektora partnerības, mums jādod viņiem drošības sajūta, viņiem jādod pārliecinātība, ka ir vērts finansēt šādus uh, projektus, ka tie nesīs peļņu. Jā, es pilnīgi noteikti vēlos pie tā visa strādāt konstruktīvāk. Google. Es domāju, kā Almunis kungs, mans kolēģis pilnīgi noteikti šo situāciju šobrīd pēta. Pēta, kā Google rīkojas, vai tas ir pietiekami godprātīgi, un domāju, ka šobrīd būtu pāragri komentēt šo situāciju. Es domāju, ka te būs arī pavisam oficiāls paziņojums. Bet, lai to pateiktu konstruktīvāk, Mums droši vien vajadzētu arī tad Eiropas Google. Un domāju, tas būtu tikai loģiski. Un domāju, ka tā būs arī Almonis kunga nākamā rīcība, nākamais plāns. Apzinos, cik jautājums, par kuru runājat, ir delikāts. Es ar uzrakstīšu jums rakstisku atbildi, centīšos būt pārskatām skaidri, bet tāpat laikā izteikšos piesardzīgi. Platjoslas jautājums atkal. To šķiet jau atbildēju. Un tas ir tik svarīgs, ka ir ļoti nozīmīgi, lai visi kopīgiem spārkiem rīku strādātu pie tā un lai panāktu tādas pozitīvas investīcijas mūsu nākotnē. Ir runājam par ēparakstu direktīvu, kas tika pieņemta 99. gadā. Tika definēts, kas ir elektronisks paraksts. Tātad e-paraksts, kas var kalpot kā autentifikācijas metode, respektīvi ar parakstu var identificēt dokumentu vai to var identificēt pēc tam, jeb citiem vārdiem sakot, embrioniskā atpazīšana. Nu, protams, uzticības celšana arī ir ļoti svarīga šai kontekstā. Un pie šīs direktīvas mēs pilnīgi noteikti strādāsim, mēs to vēl pārstrādāsim. Jo šā, šobrīd šķiet ir mazliet jau novecojusi, ņemot vērā pašreizējo kontekstu. Kulānskas kundzes jautājums. kad runāšu ar dalību valstīm par platjosmas pakalpojumiem, tad runāšu par to, ka vajadzīga pārskatāmība un koordinācija Eiropas Savienības atbalsta fondi no investīciju bankām pilnīgi noteikti arī būs kaut kas tāds, ko ņemšu vērā, izstrādājot rekomendācijas NVU un tā, tam, un tā tālāk. Un tālāk, protams, arī viss šis uh, frekvences spektrs uh, eh, tiks arī apspriests tur. Tikko būsim atrisinājuši platjos uz pakalpojumu jautājumu, mēs nāksim klajā ar priekšlikumiem, kas ļaus pārliecināties, ka tiek nodrošināta attiecīga piekļuva saturam, tas notiek legāli, likum, likumiski pareizi un tā tālāk. E-pārvaldība pēdējais punkts. Turpmākajos piecos gados ir šis priekšlikums par biznesu individu um, iespēju stiprināšanu, vienot tirgus atbalstam, strādājot pie pārobežu mobilti, mobilitātes. Un te, protams, iekļaujam horizontālo procesu integrāciju. Paldies, saka priekšādātāji, paldies komisārs kundzei par visu šo lielisko laiku, ko jūs pavadījāt ar mums. Esmu pārliecināta, ka mums būs vēl daudz iespēju nākotnē ar jums tikties un debatēt par visiem šiem jautājumiem. Tātad liels paldies!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 godātie draugi, 18. jūnijā saņēmām komunikāciju par eh, nākamajiem posmiem, turpmākiem pasākumiem, kas veicam internetu pārvaldībā. Referents ir mūsu kolēģis Franciskos Vāgners. Viņam eh, šodien paredzēts izskatīt grozījums, jo balsosim, balsojums par to būs rīt, un pēc tam, protams, eh, jūnijā būs arī parlamentā plenārsēdē balsojums. Kolēģi, jums vārds. Tranquilizar. Paldies priekšādātāji, paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām gribēju kolēģiem apliecināt, ka mana prezentācija nebūs īpaši gara. Jo šī pēcpusdiena tiešām jau bija ļoti intensīva. Esam jau runājuši par tik daudz problemātiskiem jautājumiem, ka šai ziņojumā iekļauti, un domāju, ka lielākai daļai no nu, mums ir ļoti pareizs un precīzs priekšstats, par ko tad šis ziņojums ir un par ko mēs te runājam. Pirms runāju par pašiem grozījumiem un par konkrētiem jautājumiem, kas ar tiem saistīti, gribēju vispirms pateikties ānu referentiem. Ānu referenti man ir ļoti palīdzējuši Domāju, ka diskusijas ar ēnu referentiem pie grozījumiem, un šie grozījumi arī, kas tika iesniegti, ir ļāvuši man šo tekstu arī uzlabot. Un tagad tas ir jūsu priekšā. Rīt balsosim par šiem grozījumiem, tieši kā jau teica priekšsādātājs. Un, manuprāt, mums ir apmēram 5 līdz 6 grozījumu grupas. Pirmā no tām ir saistīta ar interneta uzskatīšanu par globālu publisku, jeb sabiedrisku preci. Nu, manā ziņojumā par to arī tika runāts, un tagad redzam, jā, ka to mēs varētu skatīt ne tikai kā globālu sabiedrisku preci, bet ka interneta pārvaldība arī varētu notikt visu labā, visu vārdā. Nu, tas tāds svarīgs punkts. Otrais kompromiss grozījums runā par pamatvērtībām. par to ir bijušas ļoti plašas debatas, īpaši pēdējos pāris mēnešos. Tāpēc gribēju pārliecināties, ka jūs visi saprotat, par ko šeit ir runa, ja neesat sekojuši gadījumā notikuma attīstībai no paša sākuma. Respektīvi vēlamies, lai tās pārliecināties, ka tās vērtības, ko pārstāv Eiropas Savienība, kas ierakstītais līgumos, tiek aizstāvēts arī visos starptautiskajos formos. Nu, un, protams, Tas attiecas uz tie, arī uz tiem starptautiskajiem fórumiem, jeb īpaši uz tiem starptautiskajiem fórumiem, kas ietekmē internetu pārvaldības jomu. Ir ārkārtīgi svarīgi šādas vērtības atbalstīt, aizstāvēt fórumos, kuros līdzdarbojas arī tādas valsts, kas varbūt nebūt, nav ar tādām pašām vērtībām kā Eiropas Savienība. Es domāju, tas ir ļoti nozīmīgi. Mums nepieciešams šīs vērtības aizstāvēt. Šīs vērtības ir ierakstītas visos mūsu līgumos, dzīvojam saskaņā ar tām vērtībām, tās ir daļa no mūsu civilizācijas. Trešais kompromisa grozījums, kolēģi savukārt, runā par ierobežojumiem attiecībā uz interneta lietošanu. Tur teikts, ka ja ierobežojums uzskatāms par nepieciešamu, neno, nenovēršamu, nu, piemēram, ierobežojumu attiecībā, lai aizsargātu bērnus. Tad tādā gadījumā šāda veida ierobežojumi nedrīkst būt plašāki, kā cik nepieciešams. Tas ir tāds efektivitātes un sa samērīguma princips. Arī šie principi ierakstīti Eiropas Savienības līgumos, un mēs ilgi esam šos principus aizstāvējuši un ievērojuši. To parāda arī precedenta tiesības, Eiropas kopienties tur par to runājas, tas ir tāda lēmuma pieņemta arī Strasbūras cilvēktiesību tiesā. Tāpēc, domāju, šis arguments ļoti svarīgs. Un, domāju, tādā veidā mēs vēl vairāk varam precizēt to, ko iekļaujam šai ziņojumā. Ceturtais kompromisa grozījums atsaucas uz nepieciešamību vēl papildus tekstā iekļaut vairākus principus, ko Eiropas Savienības dalību valstīm būtu jāuzpasē. Mēs esam runājuši par šiem principiem. Krūzes kundze par to runāja detalizēt - demokrātija, pārskatāmība, daudzpusējība, atklātība, sadarbspēja, savietojamība, neutralitāte. Visi šie principi šodien jau tika pieminēti un tie ir jāievēro. Nu, protams, te atbildi jāuzņems gan privātiem sektoram, gan internetu resursu pārvaldītājiem, jāveicina integrācija un tā tālāk un tā joprojām. Tātad visi šie principi, par ko runājām šo pēcpusdienu, arī tie jāiekļauj, un tas kompromiss grozījumā ļoti labi atspoguļots. Un šai saistībā uzsveram, cik ļoti svarīgi ir Eiropas Savienības iestāžu sadarbība ar šiem starptautiskajiem fórumiem. Domāju, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Mums tas vajadzīgs ne tikai šajā um, IKAN, bet arī citās starptautiskajās organizācijās. Un IKAN ir piešķirto nosaukumu numuru internet korporācija. ziņojumā uzsver nepieciešamību pēc koordinācijas, jo visiem Eiropas instrumentiem ir jābūt saskaņotiem savā starpā rīcībai, jābūt saskaņotai. Dalību valstīm jākoordinē savu darbību. Tas ir nepieciešams internetu pārvaldības jomā. Komitejai jau esmu teicis, ka tas bija viens no galvenajiem šī ziņojuma mērķiem. Esmam dzirdējuši arī kritika no apkārtējās pasaules. Mums tic teikt, lūk, ka nā, teikts, ka mēs nākam klajā ar priekšlikumiem, kas nav savstarpēji sakārtoti, saskaņot un domāju, šī kļūda ir jālabo. Mums jāpārliecinās, ka mums ir ļoti skaidrs nostājas, tās ir saskaņotas un kopējas, vienotas nostājas. Ne tikai starp iestādēm, tātad padomu komisiju un parlamentu, bet arī visām dalībvalstīm jābūt viensprāts par šādiem priekšlikumiem. Tātad tieši ar šādiem mērķiem centāmies vēl precizēt tekstu, uzlabot tekstu, runājam arī par alternatīvu strīdus atrisināšanas mehānismu izveidošanu, kas ļautu, piemēram, atspoguļot šos ikan lēmumus tā, tādā veidā, kas pieņemams abām pusēm, abām strīdus pusēm. Tādā veidā panā, mēs varētu panākt diversifikāciju, tātad dažādošanu un līdzekļi no dažādām interesētajām pusēm varētu tikt izmantot un nebūtu tā, ka ikan lēmums var ietekmēt viena vai otra puse. Turklāt mums ir jāspēj garantēt, ka valde šai ikan organizācijā pārstāv virkni dažādu interešu, nevis tikai vienu interešu loku. Un ārkārtīgi svarīgi, lai ikan būtu struktūrēts tieši šādā objektīvā veidā. Nu, tie, manuprāt, ir tie svarīgākie jautājumi, kas dokumentā apskatīti un grozījumos pieminēti. Atbalstu visus šos kompromisu grozījumus. Ir, protams, arī tādas detaļas, varbūt par kurām nevajadzētu balsot par, nu, Kaut vai tāpēc vien, ka tur notiek tāds atkār, tāda atkārtošanās, sākot, nu, salīdzinot ar sākotnējo ziņojumu tekstu un tad šie grozījumi, kas varbūt vienkārši ir lieki. Tā kā biju pats klāt šo pēcpusdienu, tad gribētu teikt, ka esam saņēmuši eh, tekstu no Libe komitejas Un te runāju par viņu atzinumu, ko komiteja sagatavoja par šo ziņojumu, un tāpēc šo pēcpusdienu saņēmām šī atzinuma kopiju. Un, protams, ka to šovakar uzmanīgi arī izskatīsim. Bet kopumā tomēr e, piekrītam, ka tas ir atbilstošs atzinums, par ko arī komitejā tika nobalsot šo pēcpusdienu. Nu, labprāt uzklausīšu kolēģi jūs komentārus. Nu, un vēlreiz, vēlreiz gribēju pateikties visiem, kas deva savu ieguldījumu, kas ar mani sadarbojās pie šiem grozījumiem un pie teksta, un te runāju gan par deputātiem, gan par komisijas pārstāvjiem. Van Nistelrooy kungs. Ik kan even kort als eh, de, de presentatie van onze rapporteur. Es būšu tikpat īs, kā jau iepriekš tika teikts. Um, jo runātājs jau pieminēja iepriekšējos punktus, mums jau divas reizes bija diskusija apmaiņas, e, mēs arī nodevām jau savus komentārus par kompromisu grozījumiem, par grozījumiem, un tagad mums vajadzētu kompromisos izteikt šo balansu. Mums ir savas Eiropas vērtības, un tam būtu jābūt skaidri formulētam tekstā. Un būtu jābūt uh, arī parādītam, cik svarīgi Eh, lai sabiedriskās sektors un privātais sektors būtu sabalansēti. Eh, bet kas ir bija eh, nonācis pie mums ļoti vēlu, tad juridiskās komitejas nostāja mēs ļoti vēlu uzzinājām par to. Tos tikai tagad aplūkoju. Nu, varētu teikt, jā, tā varētu piekrist, bet tagad sestajā lapā pusē. Es to citēšu, mm, ka valdībai, valdībām būtu jālūkojas, lai internets tiktu sargāts ar filtru sistēmām un tā tālāk. Tātad komiteja saka, ka šāda pāraudzība es domāju, tā jau vēl nav tīra iejaukšanās juridiskajā komitejā, mēs to domājam, monitorings. Un varbūt man, varbūt vajadzētu labot vai svītrot šo vietu. Tātad tautas partijai Eh, būtu eh, labāk eh, gribētu balsot atsevišķi par šo jautājumu. Merci, Solroy, Paldies, Nistoroja kungam, Trotmans kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos pateikties referentam par sarunu vešanu, lai panāktu šos nesenos kompromisus, un arī mana grupa to varētu atbalstīt, jo mēs izskatījām šos jautājumus sagatavošanās senāksmē. Un šķiet, ka referentam izdevās rast formulējumus, kas bija pieejami visiem, un, protams, daļu grozījumu nācās svītrot, kas vienmēr ir labi. Uh, Un uh, arī šis uh, ziņojums tika izstrādāts ļoti savlaicīgi, tieši laikā, mm, kad mēs gatavojām fórumu par internetu pārvaldību. Un, protams, ka mēs ceram saņemt uh, atbalstu interneta fóruma piektajai versijai. Un tika lēns par to, ka tas notiks Lietuvā, viņa uh, un parlaments varētu organizēt semināru par vienu no tēmām, kas tika pieminētas arī šajā ziņojumā. <clears throat> varētu atbalstīt plurālismu, izpausmes brīvību, un, manuprāt, visi galvenie elementi ir iekļauti ziņojumā. Mūsu rīcībā ir teksts, kas vienlaikus eh, precizē daudzās, eh, daudzos iespējamos eh, interneta pārvaldības pienākumus. Tas sniedz arī ieskatu nākotnē, tas ir iedrošinošs un skaidrs, eh, sniedz pārskatu arī par piešķirto nosaukumu un numuru internetu korporācijas nākotni. Un es ļoti priecāšos pozitīvi par to balsot rīt. Paldies! Paldies, Lambert kungs! Oui, donc je voulais juste faire euh, une remarque. Euh... Eh, jā, paldies, tikai viens komentārs no manas puses. Uh, tas ir tāds uh, drīzāk procedurāls dabas jautājums. Mēs uh, esam runājuši par bērnu aizsardzību, mums bija vesela debate, diskusija par to, kā mēs varētu ierobežot viņu piekļuvi internetam, un, manuprāt, tas slēpjas problēma. Mums bija sarežģītas sarunas par uh, telekom kompromisu pakotni, un es domāju, vai tiešām mums atkal ir jāver vaļā viss šī Pandoras lāde, mm, vai, vai ir jēga atkal uh, strādāt ar tiem pašiem jautājumiem. Varbūt, ka tas ir veids, kā šeit tiek risināti jautājumi, ka mēs mēģinam uh, aptvērt visu un visus bet man šķiet, ka tas varētu izraisīt uh, sajukumu, jo teksts varētu šķist daudz nozīmīgs un neskaidrs. Bet visādi citādi es labprāt eh, piekrīstu Katrīnai un pateiktos referentam par to, ka viņš ir paveicis darbu tādas īstas sadarbības garā, un es ceru, ka viņš spēs turpināt eh, darbu šādā gaisotnē arī turpmāk, taču mēģināsim būt konkrētāki un viennozīmīgāki tekstā. Merci, je ne vois pas d'autres parlementaires qui souhaitent prendre la... Paldies, es neredzu, ka būtu pieteicies vēl kāds runātājs. Ā, atvainojiet, tomēr. Franco Krustē. Jā, es arī lūdzu vārdu, saka Grostēt kundze, īsumā. Es vēlētos jums atgādināt, ka mums jābūt uzmanīgiem ar šādu veidu tekstiem. Mēs nevaram turpināt atgriezties pie telekom pakotnes, tā ir taisnība. Bet es vēlējos norādīt sekojošo. Mums ir jārod līdzsvars starp autortiesību aizsardzību un cilvēktiesību un uh, pamattiesību aizsardzību. Mēs nevaram šīs lietas pretnostatīt, mums jāmēģina rast starp tām līdzsvars. Un, uh, jo īpaši tad, kad šī direktīva stāsies spēkā, mums var rasties grūtības. Paldies! Uh, Šķiet, ka nu vairs neviens runātājs nav atlicis. Tagad varbūt komisijas pārstāvs varētu izteikties. Jā, paldies priekšsēdētāji. Komisija priecājas par šo ziņojumu un par šo diskusiju. Arī mēs piekrītam referentinu pateiktajam par to, ka internets varētu būt eh, globāla prece un ka mums ir jāveicina kopējās Eiropas vērtības, mums ir vajadzīga vienota balss, vienota pieeja no Eiropas Savienības puses. Uh, Mēs arī augstu vērtējam to, ka jūs esat eh, iekļāvuši bažas attiecībā uz drošību, stabilitāti un cīņu pret eh, kibernoziedzību tik eh, svarīgā vietā. Runājot par Eiropas Savienības iestāžu un ikānu iesaisti, mums ir prieks, ka parlaments uzskata starpvaldību konsultatīvo komiteju kā vienu no iespējām, taču nevienīgo iespēju. Mēs arī par vērtīgu uzskatām uh, priekšlikumu uh, pārs organizēt darbu tik neatkarīgi, cik vien iespējams, un mums ir prieks, ka parlaments ir uh, izrādījis interesi par uh, starptautiskās kopienas progresu un uh, par eh, Eiropas eh, lomas pastiprināšanu diskusijā, kas mums notiek ar Savienotajām valstīm. Paldies! Nibel, à notre, à notre eh, Paldies Nibel kungam no komisijas. Es došu vārdu mūsu referentam, bet es vēl gribētu atgriezties pie problēmas, kuru jau agrāk pieminēja. Un tā ir Jurija komitejas aktualizētā problēma 8. punktā attiecībā uz autortiesību jautājumiem. Vai referents nevēlētos iekļaut autortiesību jautājumu šajā pārvaldības sadaļā? Tātad astotais grozījums Vai, vai šī joma ir pietiekami iekļauta ziņojumā? Ko pats referents domā? Vamos a ver. Mm, eh, muchas gracias, señor presidente. Eh... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos atbildēt uz eh, jautājumiem un komentāriem, un es sākšu ar Van Nistelroja kunga komentāriem. Jā, tā tas ir. Lībe komitejas atzinums tika saņemts tikai pirms dažām minūtēm. Mēs bijām šeit, tāpēc mēs to neapskatījām, bet eh, es varu apliecināt Nisteurai kungam, ka, kad sanāksme beigsies, mēs izlasīsim šo atzinumu un eh, izveidosim savu nostāju. Mums, eh, diemžēl, nav daudz laika, jo rīt jau būs balsošana un Lībe komiteja komiteja iesniedza šo atzinumu tikai šo pēcpusdienu, bet mēs to ļoti uzmanīgi izskatīsim. Tagad pāriešu pie Trautmanas kundzes piezīmēm. Jā, paldies jums par jūsu laipnajiem un draudzīgajiem vārdiem. Arī es domāju, ka šis ziņojums varētu būt ļoti noderīgs, tas varētu stiprināt Eiropas parlamenta klātbūtni starptautiskajos fórumos, tostarp arī pārvaldes fórumos, kas notiks, eh, pārvaldes fórumā, kas notiks Viļņā. Galu galā tas tāds ir viens no debatas mērķiem un arī no ziņojuma mērķiem. Lamberta kungs eh, un Grostets kundze izteica samērā līdzīgus komentārus par autortiesību jautājumiem. Es piekrītu ļoti lielā mērā Lamberta kungam un Grostetas kundzei. No paša sākuma, kad es uh, tikos ar visiem, kas bija iesaistīti ziņojuma tapšanā, es uzstāju uz to, ka internets kā tāds ir pārāk komplicēta un visaptveroša lieta, un mēs nevaram ziņojumā aptvert tik vienu tā aspektu. Līdz ar to mēs eh, varam koncentrēties tikai uz tiem jautājumiem, kurus mums iesniedza komisija, un šeit bija runa par internetu pārvaldi. Tātad šīs milzīgās eh, pasaules pārvaldību. Uh, Un uh, šis uh, darbs pie šī ziņojuma sākās uzreiz pēc balsojuma par telekom pakotni, un uh, jūs jau zināt, ka arī parlamentā bija virkni iniciatīvu. Visi ēnu referenti man piekrita tajā, ka bija svarīgi turpināt koncentrēties uz pārvaldību, uz vadīšanu, uz internetu pārvaldīšanu. Protams, debatas gaitā aktualizējās arī citi jautājumi, un tāpēc mēs par tiem runājam vēl joprojām, un tāpēc es tos arī iekļāvu savā ziņojumā. Te mēs runājam par bērnu tiesībām, nepilngadīgo tiesībām, intelektuālo īpašumu un tā tālāk. Mēs jau esam diskutējuši par bērniem, un šis jautājums jau ir iekļauts, taču, ja mēs sāksim runāt par uh, intelektuālo īpašumu, uh, te mēs uh, atkal parausim vaļā slūžas, jo nu pat process ir gandrīz noslēdzies. Tāds ir mans viedoklis. Es uzstāju uz to, jo es nedomāju, ka būtu laba ideja izmantot šo fórumu, lai risinātu ikvienu problēmu, kas vispār pastāv. Manuprāt, tas eh, rada nepārskatāmu gaisotni un apjukumu. Un tas rada problēmas arī tiem, kas vēlas tiešām lasīt mūsu dokumentus visiem runātājiem. Es gribētu norādīt, ka reizēm nav iespējams apturēt procesus. Un eh, tāpēc arī eh, daži no šiem jautājumiem nav iekļauti. Paldies referentam. Eh, jā, es jau nu pat teicu, ka Autortiesības ir tik plaša tēma, ka pēdējā brīdī iekļaut to šādu veidu ziņojumā, manuprāt, galīgi nav pareizi. Labāk atstāt to šajā gadījumā aiz borta, un manuprāt, ka tā nav pēdējā iespēja, kad parlaments var izsināt autortiesību jautājumus. Tāpēc varbūt neradīsim sajukumu, mēģinot uh, aptvert visu šādā veidā. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Grozījumu iesniedza jūrija komiteja atbilstošā laikā un veidā, bet jautājuma būtība ir tāda, vai mēs to iesniegsim balsošanai rītdien vai nē. Manuprāt, juridiskā izteiksmē tam vajadzētu tikt līdz balsošanai. Uh Žado kungs, tad sekretariāts ir pieļāvis kļūdu. Varbūt, ka sekretariātam ir cita nostāja. Sekretariāta pārstāvis uh, norāda. Uh, sekretariāts uh, pareizo vai nepareizo iemeslu dēļ domāja, ka uh, kopums attiecās arī uz detaļām ja mēs pieminam pamatiesības, un viena no pamatiesībām ir autortiesības, tad mēs neizdarām neko jaunu. Protams, ir bijuši dažādi viedokļi par šo, arī no Dīkunga puses to starp. Es ierosināju Dīkungam, ka referents varbūt varētu iestrādāt šo konkrēto elementu nedaudz citā sadaļā ziņojumā, kur eh, tā pieminēšana būtu vērtīga un saprātīga. Tātad eh, Dīkungs mēģināja panākt šo atsauci. Žadokungs, ja mēs eh, pieminam vienu no pamatiesībām, varbūt, ka mums vajadzētu iekļaut tās visas priekšsēdētājs, varbūt atbalstīsim sekretariāta pozīciju. Runāsim skaidri. Ir pamatiesības, cīņa pret diskrimināciju, rasismu un tā tālāk. Bet autortiesības nav viens no šīm tiesībām. Autortiesības ir tiesības, ko mēs veidojam ar vairākumu lēmumu. Uz pamatiesībām attiecas nolīgumi, bet autortiesības ir politisko sarunu rezultāts. Un uh, jūrija komiteja to ierosināja, ierosinājums tika pieņemts Un, un, un uh, autortiesības mēs šeit neiekļaujam. Tā ir pozīcija, kas tika akceptēta. Es nezinu, kā lai mēs tagad te rīkojamies. Varbūt nosūtīsim šo jautājumu priekšsēdētājiem rīt. Insistīri, no? Enke... Eh, tātad eh, referents tomēr pastāv uz to. Tas ir jautājums, kurš pirms tam nav ticis apskatīts. Uh, Uh, pamatiesības ir viens, un uh, citas tiesības, jā, es nezinu, kā tur tā procedūra izskatās patiesībā. Viņi nosaka, vai par kādu tematu tiek balsots vai nē, bet ko es varu pateikt? Sekretariāts varēja atbilstīgi, atbilstīgā persona uh, Um, ja tam ir viedoklis, kad vajadzētu par to balsot, labi, tad es piekrītu, un tad mēs varam balsot par autortiesībām. Bet es domāju, ka mums, uh, ja, ja mums tas uh, jau būtu agrāk zināms, ka tas ir jāietver, tad mēs to varētu darīt. Bet es pilnībā uzticos priekšsēdētājiem un arī komitejas sekretariātam. Paldies! Uh, tad jau Odīkungs saka, mēs redzēsim. Um, e, Tātad mums būs arī Lībe komitejas viedoklis. Uh, tur arī vēlēšana saraksta grozījumi. Vai jūs ko vai grib, vēlēties teikt par šo jautājumu? Jā. Kas attiecās uz balsošanas sagatavošanu, tad politiskajā grupā, tāda tautspartijas politiskā grupā mēs eh, lūksim atsevišķu balsojumu. Eh, man bija tikai šis priekšlikums, vairāk nekas. Paldies! Odīkungs saka, ja vairāk nav pieteikušies runātāji, es neredzu vairs nevienu, eh, tad man būtu priekšlikums beigt šo sēdi, pulksten deviņos satiksimies jauku vakaru. Paldies!